Proszę Państwa. Labdien! Sirsnīgi sveicu jūs pirmdien. Ar nelielu kavēšanos mēs sākam mūsu sēdi. Pirmām kārtām tādi oficiāli jautājumi. Darba kārtības pieņemšana. Tad pēc referentes Kādenbahas kundzes sestais punkts - globalizācijas radīto iespēju izmantošana tirzniecības aspekti. Šis punkts tiek pārlikts uz otrdienas rītu. 11.30 izskatīsim to. Tagad mums būs nākamais darba kārtības jautājums. Un mēs runāsim par komisijas turp nākamo komitejas nākamo sēdi. Ja jums nav iebildumi pret iepriekšējās sanāksmes protokolu, tad varam uzskatīt, ka protokols ir pieņemts un arī darba kārtība ir apstiprināta. Darba kārtība līdz ar to ar izmaiņām ir obligāta. Nākamais aspekts ir tas, ka mums ir tulkojums 20 valodās, nav čehu, maltiešu, slovāku un īru valodā valodas, bet uh, rīt no rīta, kad mums būs tikšanās ar, uh, parlam, ar Nacionālo parlamentu deputātiem, tad gan mums būs, tikš, eh, mums būs tulkojums visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, izņemot īru valodu. Tagad ir par protokoliem 21. 22. februāris un 27. februāris. Tad saskaņā ar procedūru mēs varam šos protokolus uzskatīt par apstiprinātiem. Tagad ir ceturtais punkts. Tas varētu teikt pēc būtības pirmais mūsu darba kārtības punkts. Pirmam kārtam sirsnīgi sveicu Žoau Figureido. Viņš ir Eiropas revīzijas palātas loceklis. Sirsnīgi jūs sveicu šeit, kopā ar jūsu komandu. Paldies arī, ka jūs esat ieradies un vēlos uzsvert, ka šie jautājumi šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, ļoti dziļi izskatāmi. Un tiešām būs ļoti labi, ka mēs varam tik labi sadarboties. Tāpēc izmantosim jūsu zināšanas, jūsu pieredzi un vēlamies arī jums nodot mūsu priekšlikumus, mūsu novērojumus, jo mums ir labi kontakti ikdienā ar, ar, ar uh, zemniekiem, līdz ar to jūs varēsiet arī labāk saprast, kā tiek un tiks īstenotas kopēja lauksaimniecības politika. Jūs uzstāsieties par diviem aspektiem, šodien par diviem darba kārtības punktiem, un mēs runāsim vispirms par pamatu maksājumu schēmu lamksaimniekiem, kas ir viens no būtiskākajiem kopīgās lauksaimniecības politikas instrumentiem. Tas ļoti nopietni ietekmē saimniecību ienākumu līmeni un daudzos gadījumos pamatienākumi ir ļoti ierobežoti, un uh, no tā rodas ļoti daudz problēmu. Arī tas, ka jaunieši nevēlas būt lauksaimnieki. Kopīgie izdevumi ir ļoti lieli, ja mēs runājam par pamatmaksājumiem. Un šie maksājumi patiešo nonāk valstīm un valstīm zemniekiem, un tas nozīmē, ka tie ir regulāri maksājumi, kas ietekmē lauksaimnieku budžetu. Runājot par, par maksājumu sistematizēšanu, tad ir svarīgi atcerēties arī nepieciešamību reformēt kopēju lauksaimniecības politiku. Ir ļoti svarīgi, lai mēs šādi atbalstītu ienākumus, bet neietekmētu ražošanas lēmumus, lai zemnieks pats varētu turpināt pieņemt lēmumus par to, kādu lauksaimniecības nozari attīstīt. Vienkārši mūsu mērķis ir nodrošināt uh, ienākuma līmeņa atbalstu. Bet noteikti visus šos jautājumus mēs izrunāsim ļoti detalizēti, mēs pat rēķināmies ar to, ka jūs mums pastāstīsiet vairāk. Un tas nozīmē, ka lēnām varam pāriet jau pie diskusijas, skatos, ka koordinatori ir klāt, arī politisko grupu pārstāvi ir uh, klāt sirsnīgi Sveicu šodien visus deputātus, mūsu viesus, mūsu darbiniekus, un tad attiecīgi dodu jums vārdu, jo vēlamies saņemt informāciju par šo īpašu ziņojumu. Paldies! Thank you. Thank you. Paldies! Priekšstādātāja kungs, liels paldies par tik siltiem vārdiem būdams Eiropas revīzijas palātas loceklis, varu teikt, ka mūsu attieksme ir šāda. Mēs esam pieejami, lai atbildētu uz visiem jautājumiem un lūgumiem, ko izsaka parlaments, lai mēs varētu prezentēt mūsu darbas, re, darba rezultātus un paziņot par mūsu atklājumiem. Mēs tiešām ceram, ka mūsu darbs būs noderīgs jums, kā likumdevējiem, un politikas veidotājiem. Šāda ir mūsu attieksme. Tātad mūsu mērķis, lai mēs jums sniegtu visu informāciju, visus konstatējumus, mēs jums izklāstīsim, un tad jūs varēsiet izmantot to visu savā darbā. Jūs mani aicinājāt sniegt jums informāciju par uh, pamatmaksājumiem lauksaimniekiem, un vispirms sākšu ar pamatsecinājumiem. Uh, Dokuments ir ļoti apjomīgs, un šajā dokumentā ir ļoti detalizēta informācija, kas noteikti ir noderīga jūsu darbā. Un tagad, šodien, šajā sanāksmē, es izstāstīšu tikai pamata konstatējumus un secinājumus. Man ir arī sagatavota PowerPoint prezentācija, un no tās jūs varēsiet vairāk uzzināt. Pirmām kārtām Mūsu vispārējais audīta secinājums ir šāds. Ir tas, ka pamatmaksājumu schēma lauksaimniekiem, kas tika 2013. gadā apstiprināta, tā bija maksājumu schēma lauksaimniekiem operatīvi tā darbojas, taču mūsu darbā dažās dalībvalstīs un komisijas dienestos, ņemot vērā to, ka esam izsūtījuši visām dalībvalstīm aptaujas, tad mēs varam teikt, ka tas ļoti ierobežot ietekmē vienkāršošanu, mērķu izvirzīšanu un uh, atbalsta līmeņa konverģence. Tāpēc varam teikt, ka šeit ir šie divi līdzsvarotie uh, secinājuma. No vienas puses jaunā sistēma, ko jūs apstiprinājāt 2013. gadā, darbojas, bet ir zināmi ierobežojumi šajās trīs jomās - vienkāršošana, mērķu izvirzīšana un uh, atbalsta līmeņu konverģence. Jūs saņemsiet uh, plašāku informāciju par šiem ierobežojumiem. Ņemot vērā to, kam ir, uh, kā ir aprēķināmi piešķīrumi, tad mēs varam teikt, ka maksājumu uh, aģentūras dalību valstīs pielika pūles, un mēs esam konstatējuši, ka kontrolas sistēmas dalību valstīs, ko esam apsakojuši, lielā mērā sēdza nepareizu aprēķina risku un uh, tiešām maksājumu piešķirumus. Maksājumi kopumā, maksājums kopumā neietekmēja uh, uh, kļūdu līmenis. Te pašā laikā, un es šo uzsveršu, atsevišķos gadījumos bija arī neprecīzi aprēķini, vai nu tas notika kā pagaidu risinājums, vai atsevišķos gadījumos vienkārši kā aplēses, un dažām maksājuma iestādēm bija zināmas problēmas. Runājot par vispārējo maksājumu pārvaldi, un jūs zināt, ka to dara kopā komisija un dalībvalstis, tad mēs varam teikt, ka komisija dalībvalstīm ir uh, sniegusi un sniedz uh, ļoti plašus, plašas vadlīnijas, un arī audītiem bija labi rezultāti. Tomēr zināmā monitoringa informācija nebija pieejama, Runājot par certifikācijas iestādēm, mēs esam konstatējuši, ka ko komisija varētu pieprasīt vairāk no tām organizācijām dalību valstīs, kas pildīja certifikācijas uh, institūcijas darbu. Runājot par vienkāršošanu, mēs esam konstatējuši, un noteikti jūs arī to zināt, ir tas, ka uh, Eiropas Savienības noteikumos bija dažādi varianti un izņēmumi. Un tādēļ variants, ko izvēlējies dalību valsts, ne visos gadījumos nozīmē arī labāku, lielāku vienkāršošanu. Nu, jūs zināt, ka bija tik daudz dažādu variantu un izņēmumu, un tāpēc arī izvēle, ko izvēlējas dalībvalsts, ne visos gadījumos palīdzēja vienkāršošanai. Un mums ir arī aprakstīts šīs gadījums, runājot par lauksaimniecības reģioniem, konkrētā dalību valstī, un varu teikt, ka tiešām tie aprēķini bija ļoti sarežģīti. Daži no šiem variantiem piedāvā dažiem uh, zemniekiem iegūt uh, pārāk lielu pēļņu. Mēs esam arī paskaidrojuši to mūsu ziņojumā, un šeit jūs redzat arī tādas zināmas problēmas ar vienkāršošanu. Tagad par uh, mērtiecīgo līdzekļu izlietošanu. Jūs noteikti zināt, ka reformas būtiskākais aspekts bija tas, lai varētu budžeta finansējumu no Eiropas Savienības un finanšu atbalstu, ko mēs sniedzam, lai mēs varētu to labāk novirzēt. Un jūs noteikti atcerēties jauno koncepciju, kas ir aktīvais uh, zemnieks, kas 2013. gadā tika iekļauta lauksaimniecības politikā. Un mēs varam secināt, ka bija daži jā, labi rezultāti, izmantojot šo aktīvā zemnieka koncepciju. Te pašā laikā uh, nevienmēr bija viegli to īstenot, un arī ietekme varbūt bija ierobežota. Un kā jūs zināt, sākot ar 2018. gadu dalību valstis pēc viena lēmuma, kas ir paredzēts kopā ar padome, dalību valstis varēs mazināt kritērijus, saskaņā ar kuriem pieteicēji varēs uh, demonstrēt to, ka viņi tiešām ir šie aktīvie zemnieki un izkļūt no negatīvā saraksta. Uh, Runājot par mērtiecīgu līdzekļu piešķiršanu, tad varam teikt, ka e, reformā paplašinājās uz tām kategorijām, e, zemes kategorijām, kurām ir piešķirams e, finansējums. Dažās dalību valstīs bija ļoti aktīva pieeja, lai varētu mazināt risku spekulatīviem pieprasējumiem. Te pašā laikā šie jaunie noteikumi pār uh, atbalsta piešķiršanu arī radīja zināmas problēmas. Runājot par konverģenci attiecībā uz atbalsta līmeņiem, mūsu būtiskākais secinājums ir šāds. Pēc 2013. gada reformas atbalsta līmeņi ir kļuvuši daudz uh, līdzsvarotāki, taču 11 no 18 dalību valstīm pēc 2019. gada būs ļoti uh, nopietnas atšķirības. Šeit jūs varat kartē redzēt, kāda ir situācija Eiropas Savienībā atkarība, ņemot vērā to, kāda ir konverģence dalību valstīs un pamatmaksājumu schēmā a, nozīmē ierobežojums attiecībā uz tiem ienākumiem, ko saņem zemnieki. Ticējuši mēs runājam par lieliem, lielām saimniecībām. Uh, Un arī tas, ka nav pavisam skaidra mērķa, ir ļoti grūti noteikt, vai atbalstam ir uh, patiesa uh, paties efektivitāte. Tāpēc no komisijas puses ir vairākas rekomendācijas. Komisijai ir nepieciešams, komisijai nepieciešams uh, risināt tos trūkumus, ko esam pamanījuši kontrolējot. Otrkārt, ir nepieciešams koriģēt uh, vērtības, jo dažos gadījumos tās ir balstītas uz novecojušo informāciju. Komisija nepieciešams arī pārskatīt uh, sistēmu, kas nodrošina informācijas izplatību da starp dalību valstīm. Komisija ir jāpieprasa, lai pamata informācija tiktu nodota un jāprecizē komisijas un certifikācijas iestāžu uh, loma. Vēl viens secinājums ir tas, ka komisija nākotnē pirms tā nāk klāt ar kādu jaunu priekšlikumu par uh, lauksaimniecības politikas pārmaiņām, ir nepieciešams analizēt atbalsta un ienākumu līmeņus visos zemnieku, visās zemnieku grupās. Ir jādefinē operacionālie mērķi, kad tiek izstrādāts uh, ienākumu atbalsta mehānismus, lai varētu noteikt, vai mērķi ir sasniegti. Un pēdējais ieteikums - visi piedāvātie pasākumi ir jāsaistā ar konkrētiem operacionāliem mērķiem, lai varētu skaidri salīdzināt, vai sniegtais atbalsts sasniedz vajadzīgos mērķus. Dāmas un kungi, šie bija mūsu pamatsecinājumi, tas, ko esam atklājuši veicot auditu. Un šīs ir mūsu rekomendācijas, ko mēs esam nosūtījuši komisijai, lai varētu nodrošināt nākotnē labāku kopēju lauksaimniecības politiku. Paldies! Liels paldies! Un tagad būs deputātu uzstāšanos un sāksim ar Desakungu. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētā kā kungs, paldies arī revīzijas palātē par šo sagatavoto ziņojumu. Ja mēs salīdzinām ar revīzijas palātas ziņojumu par zaļināšanu, tad varam teikt, ka šeit tomēr ir tāda ļoti saprātīga pieeja. Zaļināšanas ziņojumā mēs, mums bija vēl jāturpina diskutēt un es esmu jau nosūtījis priekšsēdētājiem vēstuli un gaidu atbildi. Un varu teikt, ka atkal un atkal mēs dzirdam, ka zemniekiem tiek piešķirta nauda, un es būtu ļoti priecīgs, e, ja kādā revizijas palātas ziņojumā būtu teikts, ka mums ir tikai viens procents no visa atbalsta, ko mēs sniedzam. Un tas savukārt no budžeta viedokļa būtu ļoti pozitīvi. Tas, ko es redzu šobrīd revīzijas palātas uh, ziņojumā un man īstenībā trūkst, tas ir saistīts ar uh, uh, lauku un uh, ilgtermiņa zaļināšanas aspektiem. Vismaz turpmākās Uh, turpmākais diskusijās par lauksaimniecības politikas, politikas reformu ir nepieciešams iekļaut arī šos reģionus. Revīzijas palātas ziņojumā runāt par piekto kopsavilkumu ir tas, ka tikai piecas dalība, sešas dalība valstis līdz 2019. gadam tikai sešās dalību valstīs būs atbilstošas iestādes. Vācijā mēs 2019. gadā plānojam izmaksāt uh, līdzīgus vienādus platību maksājumus neatkarībā no tā, vai uh, šī saimniecība atrodas ziemeļos vai dienvidos, neatkarībā no federālās zemes. Es aicinu arī citās valstis darīt to pašu. Ir bijis tā, ka daudzi zemnieki nevarēja turpināt darboties. Mēs šeit runājam par 1,6 miljārdiem eiro, kas tiek novirzīti tieši uh, zaļajām platībām. Un tāpēc ir nepieciešams šo krīzes situāciju šobrīd atrisināt. Kolēģis Millers noteikti vēl izteiksies. Vēl, vēl viena lieta, par ko es gribētu runāt, tas ir 11. lapusē, kur ir runāts, ka līdzsvarošanas maksājums arī turpmāk panāks to, lai pārtika būtu pārdota par saprātīgu cenu. Tas būtu ļoti pozitīvi, un es tiešām ļoti labi, ka jūs par šādām lietām runājāt. Tūkstoš deviņsimt. 68. gadā jau tika runāts par to, un es atceros, cik maksāja, piemēram, graudi, 68. gadā tā bija noteikta summa, tā ir tikai puse. Šobrīd tikai uh, 27 eiro un, par tonu, un tas ir ļoti, ļoti zema cena. Un runājot par cenām, ja mēs atgriežamies pie 1961. gada, tad varam teikt tā, ka, ka tajā brīdī kad mēs salīdzinām šīs cenas, kā bija agrāk, tad noteikti ir nepieciešams ņemt vērā cenu izmaiņas, lai varētu noteikt maksājumus. Bet tiešām paldies par šo ziņojumu, būs interesanti par to turpināt diskutēt. Tagad lūdzu Andriu kungs, un mēs ierobežosim runas laiku. Merci, merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas puses vēlos jums pateikties par jūsu darbu augsto kvalitāti vēlreiz, ja tā to var izteikties šeit. Jūs kolēģiem pirms vairākām nedēļām prezentējāt ziņojumu par eh, zaļināšanu. Es saprotu desakunga viedokli par šo ziņojumu, bet jautājums ir par to, kas mums būtu darāms ziņojumi nāk viens pēc otra, varbūt tad būtu vērts sagatavot ziņojumu par visu kopumu, jo mums ir jābūt tādai kopīgam, jābūt kopīgam skatījumam. Eh, reformas vārdā mums ir jāspēj eh, nevis skatīt segmentēt lietas par dažādiem ziņojumiem, bet jāraugās uz visu darbu kopumā, ta, tad jūsu darbam būtu pievienotā vērtība. Es atbalstu jūsu ideju, ka ir eh, jāpārvērtē uh, ideju par dažādo atbalstu akumulēšanos. Es domāju, ir jā, jāprioritizē lauksaimniecība, jo gal galā tā ir saistīta ar pārtiku un tā vajadzīga visiem, jo te ir arī runa par mūsu kopīgo zemi, gaisu, ūdeni, ir runa par lauksaimniecības modeli. būtu jāskatās uz to no to mērķu viedokļa, par, uz kuriem jūs norādāt, par kādu veidu lauksaimniecību mēs runājam. Man ir vairāk jautājumu jūs uzdodam. Pirmkārt, vai jūs uzskatāt, ka jūsu rekomendācijas, ar kurām šodien nācāt klajā 23. aprīlī, nāk īstajā brīdā, jo komisija nāks klajā ar saviem eh, mērķiem 9. maijā šai sektorā, vai jūsu rekomendācijas ļaus modernizēt e, kalendāru, kas ir mūsu rīcībā tagad. Mani pārņem bailes, kad domāju par to, ka šis darbs, ar ko nodarbojas komisija jau vairākus mēnešus, ir neatkarīgs no tā, ko jūs darījāt. Otrakārt, vai jūsuprāt mūsu politika ir pielāgota uh, administratīvai mērķim, proti vienkāršošanai? Vajadzētu tos mērķus uh, izvirzīt nacionālo dalībvalsts līmenī. Jūs pieminējāt vienlīdzīgumu un uh, vienkāršošanu, te man ir viens precizējošs jautājums, varētu atteikties no vēsturiskajām, mm, vēsturiskajiem rādītājiem, lai noteiktu pamatmaksājumu summu, jo arī šai ziņā nav iekšējas eh, saskaņotības, uz to jūs arī norādījāt. Um ir nošķirti dažādie atbalsti, ir notikusi uh, atsaistīšana, vai jūsuprāt tas vēl ar vienu ir aktuāli, vai varbūt ir cits veids, lai um, ņemtu vērā, kādi ir uh, citi atbalsti, kas pieejami lauksaimniekiem. Vai vienīgais risinājums nebūtu dažādu atbalstu atsaistīšana? Paldies! Dziękuję, pan poseł Dorfman. Paldies, tagad Dorfmanu kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka revīzijas palāta ziņojums ir ļoti interesants. Te tiešām ir daudz labu ierosinājumu. Man ir ļoti konkrēts jautājums. Jūs sniedzat mums informāciju, ka maksājumi dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi. Vai jūs esat padomājuši par to, uh, kā vispār, kāda vispār loma ir maksājuma pieprasījuma sistēmai un vai var uz to paļauties. Sanāk, ka atkarībā no eh, valsts eh, par hektāru tiek maksātas atšķirīgas summas. Vēl viens jautājums ir, vai jūs esat pārskatījuši to, ka maksājuma pieprasījuma sistēma varbūt neveicina arī to arī to, ka varbūt mērtiecīgums netiek panākts. Varbūt ir gadījumi, kad tie, kas māk aizpildīt pieprasījumus, tie saņem visu, un tie, kas patiesi apstrādā, varbūt viņiem nav precīzas informācijas, viņi nesaņēma attiecīgo finansējumu. Jo atcerieties, ka viss balstās uz 18 gadu uh, um, vecās informācijas 2000. gadā mēs esam aprēķinājuši, un tāpēc arī sanāk tā, ka varbūt kāds, kas saņem finansējumu, nenodarbojas īsti ar lauksaimniecību, un cits, kas nodarbojas, nesaņem. Labi. Paldies priekšstādātāji. Tika prasīts, lai komisija analizētu nozaru uh, Uh, pieju, kā tas ietekmē dažādās lauksaimnie grupas, tas varētu saprast uh, pamatmaksājums. Ja? Man ir atbildi vienkārši jāļauj, lai lauksaimniekiem būtu atbilstošs cenas, lai viņi varētu ne tikai dzīvot no sava darba, bet arī, lai viņi nebūtu at, pilnīgi atkarīgi no atbalsta vien. Un es domāju, ir jāmaina noteikumus, kuriem balstās kopēja lauksaimniecības politika. Atgādināšu vienu gadījumu 1991. gadā 200 eh, eh, eh, eiro maksēta, un tagad, tagad Un tagad atbalsts tonai ir mazā, mazāk par 155 eiro. Jūs redzat, ka trūkst atbalstu, un tāda situācija jau vasaru četrus gadus 1991. gadā situācija bija vienāda un tagad ir 2018. gads. Uh, cena, protams, ražošanai ir pieaugusi, bet atbalsts ir samazinājies un bieži vien tad uh, dalībvalsts ir, uh, dalībvalstīm ir jāpieprasa no tirgiem man minimālā garantētā cena. Un tagad vēlos runāt par uh, zonām, kur ir uh, grūti īstenot lauksaimniecisko darbību. Tas tikai palielina šajos apvidos dzīvošu atkarību no atbalsta schēmas. Jāizstrādā īstenas, eh, īsten priekšlikumi, kas ļauj cilvēkiem nebūt atkarīgiem no šī atbalsta. Tātad es aicinātu jūs strādāt pie šī temata. Paldies. Hauslinkums, lūdzu. Jā, esmā, vielen dank für den Bericht. Pirmām kārtām paldies par ziņojumu. Bet es domāju, ka vienu lietu jūs neesat šeit pieminējuši. Tas ir pār vidi ir tas, kā, ka mēs šeit runājam par reformu, tad doma bija tāda, ka mēs vēlamies uh, labus panākumus no zemes izmantošanas, un tāpēc arī biodiversitāte ir viena no mūsu, viens no mūsu mērķiem. Pagaidām šis mērķis nav sasniegts, bet jūs esat, protams, pieminējuši daudzus svarīgus punktus, kas jau sākotnēji bija problemātiski. Un ir noteikti divas lietas, nevar vienkārši salikt kopā, nevar vienkāršot un to kā mērķi, to, to kā mērķi izvirsīt un te pašā laikā teikt, kā nediferencēti maksājumi. Piemēram, ja hektārs ir mūsu uh, pamat vienībā, tad ir skaidrs, ka ir jābūt uh, uh, vienādākiem risinājumiem un savādāk mēs vienkārši turpināsim tās problēmas, kas ir. Un tie, kas gūs labumus, tie būs lielie, tieši lauksainiecības uzņēmumi, un tāpēc, manuprāt, tas šobrīd nav atrisināts. Jūs runājat par to, kas mums ir jāiet, jāņem par pamatu. Un tad vēl, vēl bija jautājums par to, kāda ir vajadzība, kam īsti ir jāsaņem Eiropas Savienības uh, Finansējums jautājums ir par ienākumu, nu, piemēram, kādām varbūt ir kāda papildu ienākuma, viņš nemaz nedzīvo no tā, ko saņem darbojoties lauksaimniecībā. Jā, tāpēc arī labāk būtu mm, padomāt par to, ja mēs runājam par to, cik ļoti nepieciešami kādam ir šie no lauksaimniecības gūtie ienākumi. Tautos gadījumos varbūt ļoti milzīgas atšķirības. Dažos gadījumos pat, ja cenas nav augstas, citiem uh, ražošanai iet labāk un citiem sliktām, un varbūt tiešām ir dažādi risinājums. Un tad jautājums par atsaistīšanu. Es uzskatu, ka šobrīd Vācija ir vienīgā valsts, kas tiešām atsaistīšana ir panākusi pilnībā. Tam uh, ir arī savi trūkumi. Es neesmu absolūtākais atsaistīšanas fans, jo ir tā, ka ir daži kuriem ir zināmas grūtības, piemēram, par aitām, līdz ar to netiek saņemts finansējums uh, Jo, piemēram, vēl 2015. gadā bija Vācija uzņēmumi, kas dzīvoja no tā, ka viņi nodarbojas ar aitkopību. Un tagad vēl tika pieminēti citi aspekti, un mēs, mums ir jāpierod, kā būs. Ir tā, ka mēs esam tirgu pilnībā liberalizējuši, un tad, ja mēs vēlamies konkurēt pasaules tirgu, uh, tad gal galā mums ir jārēķinās ar 30 centu cenām. Un uh, neviens Eiropas zemnieks nevar, nevar dzīvot ar šādiem, uh, šādām cenām. Un tāpēc arī, ja mēs vēlamies izmantot tirgus mehānismus, tad šobrīd ir tā, ka Šī pilnībā liberalizācija pirmam kārtam nozīmē to, ka mums ir piena krīze, un te pašā laikā nu jau daudzus gadus piena nozare pilnībā atkarīga no Eiropas Savienības finansējuma. Un būtu tiešām labi, ja jūs vēl pieminētu arī šos aspektus. Es domāju, ka tas, tas kas komisārs šobrīd iesaka nākamai politikai, Nevar no vienas puses liberalizēt un mēģināt iekarot pasaules tirgu, bet te pašā laikā uh, turpināt atbalstīt un vēl mēģināt panākt vidas mērķus, ekoloģijas mērķus. E, manuprāt, ir vainu vainu, vainu liberalizācija, vainu kaut kas cits. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par jūsu ziņojumu. Revizijas palātas pārstāvi. Ja iespējams, es gribētu, lai jūs pastāstītu sīkāk par konverģences jautājumu. Ziņojumā teikts, ka atbalsts ir labvēlīgāks lielākām saimniecībām. Tad rodas jautājums, kā tas var būt ilgspējīgi. Kā var būt tāda lauksaimniecības sistēma, kur uh, lielajām saimniecībām vajadzīgs valsts atbalsts, lai tās izdzīvotu. Ja lauksaimniecība tiek izvirzīta kā konkurētspējīga nozare un tikai lielās saimniecības ir konkurētspējīgas, tās ar vienu palielinās, tad kā tā var būt, ka tās ir jāsubsidē, lai tās varētu izdzīvot? Es domāju, šī lieta būtu sīkāk jāpapētī. Tāpat es vēlētos gūt vairāk informācijas par to, kas jūs skatījumā ir mazo saimniecību diskriminēšana attiecībā uz atbalsta sadali. Dažās, tautīs, va, dažās dalībvalstīs atbalsts nav pieejams. Kā jūs vērtējat nevienlīdzības situāciju tai ziņā, ka uh, atbalsts, ko saņem sievietes lauksaimnieces, eh, ir mazāks. Sí, gracias, presidente. Agradecer al... Nākošā runātāja, liels paldies, vēlos pateikties revizijas palātas pārstāvim par viņas sniegto ziņojumu. Protams, tā ir ļoti laba analīze pamatmaksājuma schēmai un tās ietekmei. Jūs vērtējat kopējo lauksaimniecības politiku, kas tiek īstenot pat labam, taču, manuprāt, jūsu rīcībā nav daudz datu. Manuprāt, ir pieejami tik nedaudz dati, ka visu kopumu ir eh, grūti izvērtēt, jo periodā no 2013. līdz 2012. gadam maksājumi dalībvalstīs tika piemēroti vēlāk. Uh, un tad pēdējie gadi ar galīgajiem maksājumiem nav īsti ņemam vērā. Un tad ir notikušas arī lielākas izmaiņas, kuru dēļ ir grūti izvērtēt visu schēmu kopumā bez plašāka skatījuma. Protams, var spriest, kā, kāda ir vispārēja virzība, taču ņemot vērā ziņojumā iekļautos datus, es redzu, ka te ir runa par daudzgadu finanšu schēmu un kopēju lauksaimniecības politiku no iepriekšējiem periodiem, bet periods 2013. Eh, līdz 2020. gads vēl nav izvērtējams. Tas ir pārāk īpaši attiecībā uz zaļināšanu, kā jau tika teikts. Ir vairākas institīvas, par kurām es vēlētos gūt plašāku informāciju. Ir uzskats, ka KLP ir veicinājis teritoriālo koheziju, vai jūs prātā ir? vai ir eh, samazinājies eh, nabadzības līmenis, salīdzinājumā ar pilsētām lauku apvidos, vai ir eh, pieaudzis ienākumu līmenis lauku apvidos, vai tas tiešām veicina teritoriālo kohēziju. Manuprāt, šo elementu sīkāk papētīt būtu interesanti. Jūs ap apgalvojāt, ka pašreizējā sistēmā ir grūti to izvērtēt, jo dalībvalsts saņem finansējumu un pasākumi tiek apstiprināti pēc tam, piemēram, otrā pīlāra ietveros. Tātad katra dalībvalsts izvēlas savu variantu pirmā pīlāra ietvaros. Izmaiņas, kas jūs skatījumā ir pozitīvas, jūs strateģiskā plāna ietvaros, no nu, jūsu puses tiek izvirzītas kā, atslēga, kā veiksmes atslēga uh, kopējai lauksaimniecības politikai, bet varbūt būtu vērts vispirms paskatīties, kāds ir rezultāts un sniegt atbalstu, maksājumu iziet no tā, jo maksājums vispirms un pēc tam rezultāti ir pretrunā pirmajam pīlāram. Manuprāt, šie punkti ir, ir būtiski un tie var veicināt debats. Paldies! Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Hoibušas kundze, paldies, paldies arī par šo ziņojumu ir, nav liels pārsteigums, protams, ka eh, jūsu secinājums, ka lielie uzņēmumi iegūst vairāk, jo runa, protams, ir par platību, un līdz ar to, ja lielāka platība ir uh, lielāks labums, mums pat nemaz nav vajadzīgs ziņojums tam, tas ir vairāk nekā skaidrs. Te pašā laikā interesanta lieta bija, ko jūs teicāt par politiskajiem mērķiem. Uh, Jūs esat padomājuši par kādiem politiskajiem mērķiem, kāda mērķi mums ir jāformulē, vai runa ir par kaut kādiem vispārīgiem mērķiem, vai arī par ļoti konkrētām lietām. Nu, piemēram, mēs varētu formulēt mērķu saistībā ar vidi, piemēram, mazināt pesticīdu lietošanu, vai ar to pietiktu, vai arī jūsu domas ir tādas, ka ir jāformulē precīzāk. Manuprāt, vispār mums ir jābūt ļoti precīziem tajā, ko mēs formulējam. Vēl viena lieta. Uh, ko jūs šeit pieminējat, uh, to, ka uh, ienākuma atbalsts uh, būtu jābalsta uz tā, cik liela ir vajadzība, tie es varu piekrist tam, ko Hoislinga kungs teica. Runājot uh, par mērķiem, vai, piemēram, tas ir mērķis saistībā ar vides aizsardzību vai klimata uh, mazināšanu, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, tad, manuprāt, ir nepieciešams lielāks precizējums kādu formulējumu jūs gribētu. Atgriežoties pie tirgus jautājumiem, ja mēs, piemēram, paskatāmies tikai uz Vācijiem, uz Vācijiem mēs zaudēsim 10 centu uh, naudu. 10 centu naudas, tas nozīmē, ka būs 3,2 miljārdi eiro, un mēs nevaram šo finansējumu piešķirt. Ja mēs šeit runājam par līdzsvaru, par uh, kompensāciju tirgumu, tad Dievs pasarga tad mēs uh, tirgu, ne, piena tirgu nevarēsim noturēt. Mēs nevarēsim viņiem kompensēt ar kaut kādiem tiešajiem maksājumiem vai no pamatmaksājumiem. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt arī uz tirgu vērstiem mehānismiem. Tāpēc arī mani interesē, kāda mērķi jūsuprāt ir jāformulē, kurā jomā un cik precīzi. Un kā vēl jūs plānojat arī pārbaudīt, vai ir jāpiešķir ienākuma atbalsts? Paldies! Pues muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētā. Vēlos pateiktiet, pateikties uh, revizijas palātas pārstāvim. Par viņu labi <clears throat> sniegto ziņojumu. Es izlasīju E, dokumentu un ir tur minēts, ka vadlīniju ietekme ir ierobežota. Es vēlētos gūt lielāku informāciju par rādītājiem. Šajā nedēļas nogalē tikos ar lauksemniekiem, un viņi teica, ka lielākā problēma, ar kur saskaras kopie lauksemniecības politika, ir tā, ka doties pensijā ir sarežģītāk tagad Manuprāt, vispārējais mērķis ir, lai dzīve lauksamniekiem kļūtu vieglāk. Es domāju, nav pietiekoši uh, loma piešķirt vienkāršošanai. Mūsu rīcībā ir visa tehnoloģija, ir risinājumi, un uh, mums jārīkojas šeit loģiskāk, jāraugās, kā lauksaimnieki piešķīrumu izmanto. Dorfman kungs teica, ka dažām dalībvalstīm vēsturiski ir ļoti grūti no tā tikt vaļā, bet jākoncentrējas uz rezultātiem, manuprāt. Rezultāti kalpa ietvaros būtu ļoti labi, tad, ja tiktu skatīts, kā jaunā paudze iesaistās lauksaimniecībā. Lielā problēma ir uh, lauksaimnieku novecošana, jo nav paudžu maiņas. Kā revizijas palāta uz to raugās? Kādas uh, iniciatīvas jūs īstenojat pirmā, otrā pīlāra ietvaros jaunsaimniekiem? Kāds, um, kādas jaunas darba vietas tiek radītas? Kā tiek veicināta nodarbinātība? Uh, vai cilvēki, kas izmanto kopēju lauksaimniecības politiku, var iztikt no savas lauksaimnieciskās darbības, kādas sociālās grupas tas skar. Es domāju, uz to ir daudz svarīgāk raudzīties nekā uz citiem aspektiem, kas šodien šeit izskanēja. Tak. Arī es vēlētos pateikties revīzijas eh, palātai par viņu ziņojumu. Un tas skaidri parāda, ka mums vēl ir daudz ko uzlabot. Bet uh, varbūt, ka vajadzētu <clears throat> paklausīties, iespējams, ka lauksaimniecības vieta patreizējā tautsēmniecībā, kāda tā ir, un uh, var redzēt, ka lielās saimniecības un mazie uzņēmumi atšķirības ir milzīgas. Ir tāda, kur manto savus uh, uzņēmums un ir tādi, kuri, e, lai nopirkt uzņēmumu, ir aizņēmušies. Tā tad ir ļoti dažādas situācijas un e, cik lielā mērā jūs ar reformām vēlties to pamainīt. Es e, nedomāju, ka patreizējā komplicētā sistēma ir pareiza. Un man tiešām šeit pietrūkst, ka jaunākās tehnoloģijas un to izmanto, izmantošana lauksaimniecībā, lai Nebūtu tā, ka mēs tikai sniedzam eh, naudu, bet mums ir jāprasa no, lauksaimniek, no lauksaimniekiem arī vides saglabāšana. Un eh, es esmu pārliecināta, ka, piemēram, ir tādi, kuri um, ar slāpekļa mēslojumu izmantojot to, <clears throat> bet eh, lauksaimniecības plasības samazinās un varbūt, ka E, zemnieki saprot, ka vienu gadu neapsaimniekojot vienu lauku vai, piemēram, nopļaujot citu lauku, bet e, šķiet, ka šobrīd vairāk darba ir birokrātiem, bet zemnieki no tā neko nesaprot, jo viņiem ir par dārgu naudu jāpieņem darbā konsultanti, kas viņiem visu, likumdo, visu dokumentāciju sakārtos. Līdz ar to varbūt, ka runājot par to, ka lielie nesaņems tik daudz, tik mazie, tad viņi sadalīsies daudzos mazos uzņēmumos un vienalga dabūs to naudu. Tāpēc es domāju, ka šis eh, priekšlikums ir eh, nejēdzīgs un mums vajadzētu pēc iespējas visu vienkāršot. Ja mēs eh, vēlamies vienādi pārdot par pasaules cenām mūsu lauksaimnieciskos ražojumus, tad uh, nedrīkst būt eh, atšķirības starp eh, dalību valstīm. Es tiešām ticu, ka ja mēs vēlamies saglabāt laukus dzīves, tad mums kaut kas ir jādara. Un eh, šobrīd Āfrikas cūku mērs izplatās Eiropā, un kāpēc mēs. Uh, nevarētu pieprasīt, lai dalību valstis dara daudz vairāk, lai apraksts cūku mērķis ne, mērs neizplatītos. Dalību valsts nedara pietiekami daudz, iespējams, ka vajadzētu viņas atbalstīt, bet galvenais, lai tas viss nebūtu tik drausmīgi sarežģīti. Mirel. Jā, ich möchte mich auch beim Hof. Es arī vēlos pateikties revīzijas palātē par šo visaptverošo ziņojumu. Es domāju, ka šis ir labs risinājums un runājot par pamatmaksājumiem un nacionālās iestādēm, nacionālām iestādēm bija, protams, problēmas ar ieviešanu. Tam es pilnībā ticu. Man runājot par šo saikni, varbūt trūks tas, ka, piemēram, tas, ka Francijā, Grieķijā, Lielbritānijā ir tikai aplēses vai arī provizoriskie uh, aprēķini, Nu, Vācijai es varētu grūti iedomāties, lai mēs kaut kādā jomā Mm, tā aptuveni kaut ko aprēķinātu. Mūsu gadījumā ir tā, ka mēs esam katru krūmu, katru betonēto laukumiņu 100 kvadrātmetri, mēs esam, es visi esam izņēmuši. Un kā tad ir ar tām dalību valstīm, kas tikai aptuveni kaut ko aprēķināja, vai līdz šim brīdim nav datu, vai tik tiešām nav tā, ka šie, šīs platības uh, tik tiešām uh, iekļaujas. Tagad mums ir GPS sistēmas, līdz ar to mēs varam daudz vienkāršāk iegūt datus. Tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā pilnīgi viss, kas šobrīd, piemēram, omnibus ietveros, tiek risināts, ņemot vērā, ņemot vērā aktīvā zemnieka koncepciju. Un tad vēl jautājums ir komisijai, ko tā plāno darīt ar tiem faktoriem, kā uh, uh, iedzīvotāja labumā preces. Mani kolēģi un es, mēs tagad domājam, tad sanāk tā, ka daži saka, ka, piemēram, piena produkti ir īpaši jāatbalsta, citi savukārt saka, ka šobrīd pārāk daudz naudas tiek iztērēts lieliem uzņēmumiem, un es esmu saņēmusi informāciju, ka lielākoties tieši milzīgās saimniecības saņem finansējumus. Runājot par klimata pārmaiņu mērķiem, te ir jābūt labākai definīcijai, ko īsti nozīmē. Vai mēs runājam par uh, lauksaimniecību, piemēram, uh, lopu turēšanā nozīmē to, ka palielinās metāna uh, ra rašanās. Un uh, šī diskusija ir ļoti nopietna, un tāpēc arī runājot par atsaistīšanu, uh, mēs esam guvuši diezgan lielus labumus runājot par ekstensīvo saimniecību zaļajiem reģioniem, un tāpēc arī man ir nepieciešama precīzāka informācija, kā komisija plāno izmantot faktorus, lai varētu uh, ņemt vērā, kas ir uh, sabiedrības labuma uh, preci vai sabiedrības labuma vajadzība, un tad attiecīgi mēs varēsim nākotnē diskutēt par to. Voorzitter, dank u wel. Ik dank ook de Rekenkamer voor. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties revīzijas palātai par lielisko ziņojumu. Tagad ir svarīgi tas, ka mums ir zināms, ka lielākās saimniecības saņem vislielāko labumu. Par to tagad šaubu nav. Mēs zinām, ka skaitļi ir pieejami, tie ir mūsu rīcībā. Un šo jautājumu esmu uzdevusi vairākas reizes. Es iestājos par ģimenes saimniecībām, jo te ir runa par lauku apvidu izdzīvošanu. Mēs runājam par tādu Eiropu, kādu mēs vēlamies. Padomājiet par uh, ūdens direktīvu par to, ko dara lauksaimnieki. Paskatieties, ko viņi dara. Lauksaimnieki ir cilvēki, kam arī ir eh, jāgūst peļņa, un šai peļņai ir jāietekmē viņu zemes platības. Lauksaimniekiem ir jāizpilda visādas prasības par amonjaku un slāpekli, bet eh, klimata vienošanās dokumentam uh, Mm, galvenais rādītājs ir CO2. Es domāju, mums jāievieš vienkāršāka sistēma, lai reģioni būtu ar lielāku kompetenci un lai mazais ģimenes uzņēmums saimniecība arī varētu gūt lielāku labumu, ne tikai lielie uzņēmumi plašās saimniecības. Un tad vēl ir jautājums par pilsoņiem, par viņu atbalstu. Gal galā mums ir kolēģi dažādās grupās, kas saka, nu, kā ir ar to naudu, kas nonāk lauksaimnieku rīcībā, bet cik reāli nonāk lauksaimnieku rokās? Un cik daudz naudu saņem eh, cilvēki, kas ir virs viņiem? Tas ir svarīgi, tam jāpievērš uzmanība. Paldies! Uh, thank you very much. Uh... Lielas paldies! Uh, ļoti interesants ziņojums, kā vienmēr. Protams, pat labam notiek diskusijas par kopīgo KLP budžetu un neizbēgami būs jāierobežo līdzekļu apjoms, tāpēc, ka apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienības. Bet ir arī cits spiediens, ko izjūt uh, lauksaimniecības politiku, tāpēc, ka vairāk līdzekļu jāatvēl, piemēram, drošībai. Un lai lai mēs panāktu lielāku finansējumu lauksainiecību, mums jānāk klajā ar spēcīgu argumentu. Un tā doma, ka mums nav iekšējās konverģences, ka nav reāls mērķi izvirzīšanas, vienkāršošanas, tas to mūsu uzdevumu, šo ideju padarīt populāru sabiedrībā nepadara vieglāku. Mums ir jāsaglabā šie fondi, uh, tas ir zināms, bet uh, ir dzirdēts, ka uh, ir daži individi, kas saņem vairāk līdzekļu. Un ir dzirdēts, ka, piemēram, viņi uh, šādi cilvēki nopērk, uh, ieguldi šos līdzekļus nevis lauksaimnieciskajā ražošanā, bet lai nopirkt vēl kādu, ja tā varētu būt ārkakmeni savā kronī. Uh, mums kļūst arvien grūtāk cīnīties par KLP budžetu saglabāšanu. Atklāt sakot, mums šis budžets būtu jāpalielina, jo pārtiks drošība ir prioritāra. Bet tas fakts, ka mums nav īstenas konverģences, tas, ka līdzekļi nenonāk pareizajās kabatās, vai jūsuprāt, mums tad nav grūtāk panākt to, lai līdzekļi tiešām nonāk lauksaimnieku rīcībā. Es vienkārši gribēju zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo problēmu. Paldies. Baskūkungs no Eiropas komisijas lūdzu. Thank you. Paldies, priekšstādātā. Figureiro kungs. Pateicos jums, ka devāt mums iespēju apmainīties viedokļiem par šo īpašo Eiropas revīzijas palātes ziņojumu par pamatmaksājumu schēmu. Iesākumā vēlos sacīt, ka komisija augstu vērtē īpašo ziņojumu. Mēs augstu vērtējam rekomendācijas, komisija uzskata, ka tās var būtiskām, bet, protams, ka mēs pat labam nevaram paredzēt, kā izpaudīsies šīs rekomendācijas uh, likumdošanas darbā. Tas būs iekļauts likumdošanas uh, dokumentā 2020. gadam. Es esmu priecīgs, ka ziņojuma secinājumi par pamatmaksājumu schēmu ir pozitīvi, un jā, jāuzsver, ka šī schēma ir lielākā lauksaimniekiem pāram 18 miljārdu eiro ik gadu, un no tā lielākā labuma gūst lauksaimnieki. Revizijas palāta augst vērtē pamatmaksājuma schēmas ieviešanu un uzraudzīto īstenošanas procesu un arī ir sniegts plašs vadlīnijas. Tātad komisijas loma ir pozitīvi vērtēta šīs schēmas sagatavošanā, uzraudzīšanā, uzvērtēšanā ir secināts, ka schēma darbojas veiksmīgi, bet uh, revizijas palāta arī secina, ka dalībvalstīm ir jāveltī liela centieni, lai pamatmaksājuma schēma uh, tiktu izmantota četriem miljoniem lauksemnieku Eiropas Savienībā. Un skaidrs, ka ir arī risks, ka aplēses nav precīzas, un tomēr par spīd šiem elementiem izvērtējums ir pozitīvs, ka schēma ir veiksmīgi darbojusies. Skaidrs, ka ne visi elementi ir perfekti, kā secina revizijas palāta, bet vienkāršošana un arī mērtiecīgi atbalsta maksājumi dažās valstīs ir ierobežoti, bet tātad par to vēl runāšu sīkāk. Runāju par vienkāršošanu. Vēlos uzsvērt, ka komisijas sākotnējā priekšlikumā pašreizējiem periodam bija vairāk varianti iekļaut. Skaidrs, ka likumdošanas eh, procesa gaitā eh, tika pielikts, eh, pielikt vairāki varianti, lai sniegtu lielāku elastību dalībvalstīm, schēmu pielāgot savam nacionālām vajadzībām, bet tas arī saistīts ar sarežģītākiem noteikumiem. Piemērs saistīts ar sākotnējo komisijas priekšlikumu par eh, aktīvajiem lauksaimniekiem un vajadzību koncentrēties viņiem saistībā ar to, kas tika īstenots pēdējo četru gadu laikā. Runājot par netiecīgumu. Dalībvalsts, kā jau minējāt, eh, virza um, atbalstu, neiekļaujot tos lauksaimniekus, kuru uh, darbība nav saistīta ar lauksaimniecību vien. Papildus tam dalībvalstis var um, ieviest dažādas atbalsta līmeņus, lauksaimniekiem, taču šai gadienā mums jāsaprot, ka lauksaimniecības nozara Eiropas Sanībā ir ļoti sadrumstalota, jo ir pār par septiņiem miljardiem labumu guvēju, un skaidrs, ka mēs nevaram skatīt katru apstākļus atsevišķi ar pašreizējiem instrumentiem citādi, tas pārvērtīsies par administratīvu monstru. Un neaizmirstīsim arī to, ka uh, atbalsta konkretizēšana mērķiem ir panākam arī ar citiem mm, instrumentiem, ka ir piemēram brīvprātīgais atbalsts saistībā ar zaļināšanu, atbalsts jaunsaimniekiem. Tātad ne jau pašreizējai tiešmaksājuma sistēmai ir jārisina visas problēmas eh, saistībā ar konkrēto lauksaimnieku grupu vai mērķiem. Runājot par pēdējo aspektu, ko pieminējāt, kur progress panākts uh, nelielā mērā, tas saistīs ar konverģenci. Atgādināšu, ka dalībvalstīm ir trīs iespējas, kā ievies šo konverģenci. Īstermiņā pilnīgi konverģents, konverģents eh, vidusperiodā vai perioda beigās, vai arī izņēmuma kārtā daļējas konverģents ieviešana. Uzsvēršu, ka īstenošanas ietekme dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga un arī reģionalizācijas iespējas izmantošana ievērojami ietekmēja šo konverģenci. Vēlos arī atgādināt, ka vienotas vērtības panākšana atbalsta schēmā tika iekļauta komisijas likumdošanas priekšlikumā, tad šis priekšlikums um, koplēmuma procedūras gaitā tika grozīts. Taču runājot par vienkāršošanu, par mērķiem, par konverģenci, svarīgi atcerēties, ja mēs raugāmies ilgtermiņā, ka komisija ir publicējusi paziņojumu par lauksaimniecības un pārtikas nākotni, un šajā paziņojumā, jeb komunikācijā, komisija nāk uz klējā ar jaunu modeli laikam pēc 2020. gada. Tajā politikas ietvers ir vienkāršāks, efektīvāks un mētiecīgāks panākot lielāku subsidiaritāti un ieviešot pieeju, kas pamatojas uz rezultātu. Taču sīkāk par to tagad nestāstīšu, jo par to sīkāks diskusijas notiks nākošā darbkārtības ietveros. Un tagad eh, daži komentāri par revizijas darbu, kas arī pieminēts šai ziņojumā. Vispirms vēlos pastāstīt par revizijas palātas bažām par to, uh, Uh, kā tiek piešķirts um, atbalsts dažādās dalībvalstīs. Komisijai arī bija līdzīgi secinājumi, un uh, visi neskaidrie gadījumi tagad tiek skatīti, un mēs arī sniedzam atlīnijas dalībvalstīm. Otkārt, palāta uzskatīja, ka certifikācijas organizācijām būtu jāizteno plašāka pārbaudes mm, funkcija. Arī komisija tā uzskata, ka Certifikācijas organizācijām ir pienākums eh, veikt šādas kontrolas, un tas ir iekļauts vadlīnijās. Nu, noslēgumā var teikt, ka komisija uh, uz, uzskat par pareizām vairumu revizijas palāta rekomendāciju. Un daudzas no šīm rekomendācijām jau ir tikušas īstenotas un pat labāk tiek īstenotas. Lielas paldies! Lielas paldies jums! Vai vēl kāds gribētos izteikties? Pavisam īsi jautājums. Jūs eh, pieminējāt trīs eh, atšķirīgas sistēmas, kuras šobrīd tiek īstenots visā Eiropā. Ļoti atšķirīgas sistēmas. Kur tad ir kopīgā lauksaimniecības politika? Ja ir trīs sistēmas, kāpēc tad jūs lietojat vārdu kopīgā? Es nesaprotu, kas tad te var būt kopīgs, ja ir trīs atšķirīgas, dažādas un komplicētas. Paldies! Esam tagad pabeiguši deputātu, uh, deputātu sarakstu, kas gribēja izteikties, un tagad mēs varam aicināt Figurēro kungu, un viņš vēlreiz runās šodien. Lūdzu! E, Mēs arī sirsnīgi sveicam no Bavārijas mums viesus, no Milleris kundzes e, viesus. Mēs jūs sirsnīgi sveicam šeit. Lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies eh, Agrī komitejas deputātiem. Jūs man uzdevāt tik ļoti daudz jautājumu. Interesanti. Bet um, jautājumu bija tik ļoti daudz un tik ļoti plašā spektrā, ka <clears throat> man jau šobrīd ir zināms šaubas, vai paspēšu atbildēt uz visiem. Jo šajos jautājumos. Um, atspoguļojas, un ceru, ka jūs piekritīsim manam vērtējumam. Tā tad jautājumos jau atspoguļojās tas, ka KLP ir ļoti <clears throat> sarežģīts jautājums. KLP ir vecākā kopējā politika Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti daudzveidīga vēstule, piesātināta vēsture, un tā paņēma ļoti lielu daļu no Eiropas Savienības budžeta. KLP ietekmē tik ārkārtīgi daudz Eiropas iedzīvotāju ikdienu. Tāpat eh, tā ir saistīta ar ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem - droša pārtika, veselības eh, jautājumi un citi. Tāpēc eh, šajās debatēs paceļas tik ļoti daudz jautājumu un debats pilnīgi noteikti ir pagrūtas. Tā tad jā, jautājumu man tika uzdots daudz, un es saprotu, ka vairums jautājumu ir saistīti ar nākotni un nevis ar pagātni. Tātad šobrīd mēs runājam par šiem PMS. Un eh, šobrīd zemnieki ir nobežījušies par nākotni, to jau arī var saprast. Bet uh, apgalvojot, ka eh, pamatmaksājuma schēma, par kur runāju, apgalvojot, ka sistēma, eh, kāda šobrīd darbojās, es vēlētos pieminēt vairākus momentus. Tie parādās arī revīzijas palādes ziņojumā. Un šie momenti ir saistīti ne tikai ar vienkāršošanu, kaut arī tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet eh, šajā ziņojumā mēs runājam par konverģenci un, manuprāt, par vissvarīgāko jautājumu, proti mērķu dotācijām. Vai tiešām mēs vēlamies eh, naudu piešķirt tiem zemniekiem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama. Un tas ir mans kā sabiedrības revizora galvenais jautājums. Apkopojot visus jūsu jautājumus, var apgalvot, ka problēma ir astoņas grupas. Un eh, tas arī atspoguļojās jūsu jautājumos. Pirmais ir jautājums par efektivitāti un efektīgumu. Iespējams, ka jūs eh, nepieminējāt šos divus vārdus, bet ļoti daudz no jums runāja par mērķiem, par sasniedzamo, Un eh, tas arī ir vissvarīgākais jautājums īpaši likumdevējam sagatavojot jaunu likumdošanas aktu. Tātad, ko mēs vēlamies ar kopīgo lauksaimniecības politiku panākt? Tie ir galvenie jautājumi. Jo, ja nebūs skaidrs, ko tad mēs vēlamies un kādus mērķus izpildīt nākotnē, tad jau, diemžēl, nevar runāt arī par efektivitāti un efektīgumu. Jo efektivitāte ir saistīta ar mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt ar lauksaimniecības politiku, vai mēs vēlamies palielināt ražīgumu, vai mēs vēlamies eh, palielināt eh, peļņu, vai vēlamies eh, uzlabot lauksaimnieku dzīves apstākļus, vai vēlamies labāk aizsargāt vidi. Tātad kādi ir mērķi un kā šie mērķi savā starpā ir saistīti? Ja tas nebūs skaidrs jau pašam likumdevējam, tad viss pārējais eh, kā puzles nesastāsies savās vietās. Tā ir mana pārliecība. Un tas arī man, kā revidentam, ir pats galvenais jautājums. Otrs jautājums. Mēģinot atbildēt uz jūsu jautājumiem, tā tad otrā grupa, bet tagad eh, es runāšu franciski. Jūs man uzdevāt jautājumu franciski un uz to arī atbildēšu franciski un tā ir vēsturiskā atsauce. Mēs visi zinām, ka kopējā lauksaimniecības politika, kā jau es teicu, ir visvecākā no Eiropas Savienības veidotajām kopīgajām politikām. Un mums visiem ir zināms, ka kopš 2003. gada vēsturiskā atsauce saglabājas Tā tad eh, kopš 2003. gada kaut kas ir pamainījies, un 13. gadā notika eh, kopīgās lauksaimniecības politikas eh, reforma, un rezultātus mēs redzam 18. un 20. gados. Man tik uzdots jautājums. Tā tad atšķirības starp dalību valstīm ir pietiekami lielas un to pieļauj Eiropas Savienības likumdošana. Bet eh, nākotnē, vai mēs turpināsim tāpatās, vai mēģināsim sakārtot šo vēsturiski izveidojušos misēkli? Un tas ir jautājums, kas ir jāuzdod arī pašiem likumu pieņēmējiem Eiropas līmenī. Trešais jautājums. Trešais jautājums ir saistīts ar konverģenci. Ko tad likumdevēji vēlas redzēt nākotnē konverģences aspektā? Tā tad es kā revidents Vēlētos pateikt, ka likumdevējam tiecoties uz iekšējo konverģenci arī ir jābūt skaidrībai, kādas tad ir šīs galvenās problēmas. Kā panākt šo iekšējo konverģenci? Bet uh, iekšējā konverģence, ārējā konverģence Es atvainojos, ka sanāk tā, ka es tā kā jums uzdod jautājums tā vietā vismaz drusku, lai atbildētu uz jūsējiem. Bet noteikti likumdevējiem ir jāuzdod jautājumu sev pašiem. Ja jūs uz šiem jautājumiem atbildēsiet, tad arī politiskā aina būs skaidrāka. Ceturtais galvenais jautājums. Viens parlamenta deputāts man uzdeva jautājumu vai mums vajadzētu turpināt ar atsaistītajiem maksājumiem, vai vajadzētu tomēr saistītos maksājumus stiprināt. Jūs jau ziniet, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies savstarpē starptautiskas saistības, un es domāju, pirms pāris minūtēm to jau pieminēja viens parlamenta deputāts, ka Eiropas eh, lauksaimnieki grib vai negrib, tomēr ir spiesti konkurēt starptautiskā arēnā. Un šajā starptautiskajā arēnā ir zināmas saistības, kas mums gribam vai negribam ir jāņem vērā. Sestais jautājums ir jautājums par un ar mērķiem. Un šis jautājums ciešā mērā ir saistīts ar efektivitāti vai nauda tiek novirzīta pareizajiem mērķiem, vai sasniegtie rezultāti ir sasniegti adekvāti, un eh, arī citi revīzijas palātas ziņojumi atspoguļo to, ka jā, ir zināms šaubas par šīs naudas eh, efektīvu izmantošanu. Nākamais jautājums ar vienkāršošanu. Arī šajā ziņojumā parādās, ka piešķirot lielākas pilnvaras dalību valstīm izvēlēties un izstrādāt rāmjus, Ir bijušas situācijas, kad dalību valsts ir izmantojuši šo viņiem, viņām doto mandātu nevis, lai vienkāršotu procedūrālās lietas, bet gan, lai tās sarežģītu. Un, eh, protams, tad eh, visa šī iesīkstējusī klišejiskā domāšana, ka Brisele paģēra, lai viss būtu sarežģītāk un tā pati arī darbojās, nē, patiesībā bija domāts otrādi Tās ir dalība valsts, kuras ir piešķīrušas papildus sarežģītību zināmām procedūrām. Un visbeidzot, vienādība. Tā tad ārējā konverģence arī ir saistīta ar vienādību, ar efektivitāti, Un visbeidzot, globālā vīzija, kāda tā ir, man tik uzdots šāds jautājums. Eiropas revīzijas palāta jau ir sagatavojusi veselu virkni ziņojumu par kopējo lauksaimniecības politiku. Un e, šie te, ziņo, šie te ziņojumi par PMS ir tiešā veidā saistīts ar jūsu uzdoto jautājumu, bet ir arī citi citi ziņojumi, citas atskaites par zaļināšanu, par lauku attīstību un arī par citām jomām, arī par jaunajiem lauksaimniekiem. Kā jau es teicu, ir desmitiem ziņojumu par kopīgo lauksaimniecības politiku. Bet kāda tad ir globālā vīzija? tā ir atspoguļota un atspoguļosies dokumentos, par tā saucamo darba dokumentu par kopīgo lauksaimniecības politiku. Bet ja mums būs laiks un ja prieksēdētājs ļaus, tad es vēlētos dot vārdu savam kolēģim burtiski pāris piebildēm atbildot uz šo jautājumu. Vai piekrītiet priekšsēdētāji kungs? Tad lūdzu, ļoti īsi godātais kolēģi. Yes, thank you. Mr. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Tika uzdot vairāki tehniskas dabas jautājumi un mēģināšu uz tiem īsumā atbildēt. Un tas ir atspoguļots arī auditā. Tā tad pastāvīgās pļavas. Ko tas nozīmē? Tas nav e, specifiski mūsu auditā izskatīts jautājums, mēs runājam vispār par pļavām, un tomēr um, šeit bija arī jautājums par uh, vidēji lielumu zemnieku saimniecībām, kuras um, pēdējā krīze smagi skāra. Par konverģenci jūs uh, jau ļoti izsmeļoši uz to atbildējāt. Vēl viens svarīgs jautājums. saistīts ar par nepārtrauktiem maksājumiem, kas ir nepieciešams zemnieku atbaldam, īpaši, ja ir tā saucamais vienotais maksājums par hektāru. Un komisija saglabās savu viedokli, ka arī šiem maksājumiem ir jābūt ar Pasaules tirzniecības organizācijas nolīgumiem. Par vienkāršošanu runājot, par mērķiem runājot, tātad no vienas puses mērķi, no otras. efektivitāte. Spānija un Francija, tās mēs sīkāk paskatījāmies, un tieši šajās valstīs eh, sistēma tika parakst, padarīta sarežģītāka. Francijas gadījums ir ļoti interesants. Tā tad eh, Francijas gadījums skaidri atspoguļo, kā konkrētu noteikumu transponēšana padara situāciju daudz sarežģītāku. Tas bija gan zaļināšanas gadījumā, gan arī citos. Tātad eh, īstenošana ir padarīta sarežģītāka, un ir savukārt tāds dalību valsts, kurš to, kurš to visu ir eh, atvieglojusi un vienkāršojusi. Vēl tik uzdots jautājums par atsaistīšanu un maksājumu atsaistīšanu un citiem tirgus mehānismiem. Un eh, tā tas ir lielākā budžeta daļa aiziet eh, atsaistītajiem uh, atsaistīto ieņēmumu atbalstam. Un tas ir ne tikai saistīts ar PMS, tas ir arī ar zaļināšanu un citiem maksājumiem. Un eh, patiesībā tas būtu komisijas kompetencē nolemt, kas tad ir un kāda ir šo instrumentu visefektīvākā kombinēšana. un eh, tas jau nav revīzijas palātas uzdevums to definēt. Jā, tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Eh, turpina Figurēdo kungs. Es eh, ceru, ka mēs devām vismaz dažas, sniedzām vismaz dažas atbildes uz jūsu uzdotajiem daudzajiem jautājumiem, bet ja vēlaties iegūt papildus informāciju vai neesat apmierināti ar mūsu sniegtajām atbildēm, tad eh, varat ar mums sazināties. Vēlētos pateikties visiem deputātiem par uzdotajiem jautājumiem un arī par komisijas piebildēm. Paldies! Mm -hmm. Liels paldies! Mēs esam izskatījuši šo jautājumu. Paldies par diskusiju visiem! Un mēs varējām atļauties tā ilgi diskutēt, šodien tāds izņēmuma gadījums. Un tagad mēs varam sākt izskatīt nākamo darba kārtības punktu. Tas ir uh, otrais pēc būtības punkts. Un arī šeit mm, ir paredzēta prezentācija. Šeit būs e, informatīvais ziņojums par KLP nākotne. Eiropas revīzijas palātas locekļā Žola Figureira uzstāšanās būs saistīts ar e, pārtiks ražošanas aspektiem. Mēs noteikti labprāt uzklausīsim jūsu sniegto informāciju. Tad nekā cita. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, once more. Paldies, priekšstādātāji, ka devāt man iespēju pastāstīt lauksamniecības komitejas deputātiem par dokumentu, kas tika sagatavots īsā perioda. Tā bija atbilde uz komisijas komunikāciju par KLP nākotni. Es izmantošu PowerPoint prezentāciju, lai man doma būtu skaidrāk. Pirmā lieta, ko vēlos teikt, ir tā, ka. Oh Šis ievrumtais paziņojums ir atbild uz komisijas paziņojumu par uh, pārtiks un lauksaimniecības nākotni. Kā jau teicu, tas nav audita ziņojums, tas ir pārskats pamatojoties uz iepriekšējām Eiropas, Eiropas revīzijas publikācijām un pamatojas uz citu pieejamo informāciju. Tāds ir uh, vispārējais uh, pārskats, uh, pamatoties iepriekšējiem gadiem šajā informatīviem paziņojumā mēs izskatām pamat uh, tendences un datus, kas saistīti ar lauksaimniecību un lauku apvidiem. Tad arī secinājumi par KLP. Un tie izriet no iepriekšējiem ziņojumiem, ar kuriem nācām klajā. Un tas arī ataino ar kādiem kritērijiem vai jauniem izaicinājumiem ir jāsaskars jaunai kopēji lauksaimniecības politikai, kas ir jārisina. Nav mūsu uzdevums nāk lajā ar jauno politiku definīciju, izstrādi, bet tā kā mums ir pieredze, pamatojoties mūsu iepriekšējos secinājumus, mūsu iepriekšējā pieredzē, mēs varam nākt klajā ar saviem secinājumiem. Runāju par pamat tendencēm un datiem. Pirmā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir tā, ka KLP tēriņi pēdējo desmit gadu laikā ir bijuši stabiņi, eh, stabili 54 miljārdi eiro gadā. Tātad 54 miljārdi eiro gadā. Tās ataino lielu stabilitāti šajā jomā. Kā jūs redzat šajā grafikā? tiek atainoti izdevumi visu šo gadu laikā, un atainojas nepārprotami stabilitāte. Priekšlikums veltīt vairāk par 350 miljārdiem eiro ir pamatīgi jāpamato. Eiropas Savienībai būtu jātērē savus KLP budžets nākotnē uz pasākumiem, kas balstās uz nepārprotam zinātnisku un statistisku mm, faktu kopumu, lai mm, būtu pierādījums, ka tiks panākt rezultāti. Es par šiem rezultātiem jau pirms brīža runāju. Runājot par pamata tendencēm un datiem, lūdzu vērst jūsu uzmanību, vērsiet uzmanību uz šo grafiku te, redzams, ka šis skaitlis, kas izriet no komisijas komunikācijas, attiec uz visām saimniecībām Eiropas Savienībā, pat tās, kas ir pārāk mazas, lai gūtu labumu no KLP. Tātad nav nekādas atšķirības te, attiecībā uz saimniecības lielumu. Visi dati ir apkopot. Un šis ir grafiks, kas ataino lauksaimnieku ienākumus. Un te ir arī redzams, ka lauksaimnieku ienākumi ar vien ir mazāki nekā pamatalgas vispārējā ekonomikā. Tātad svarīgi, ka šajā grafikā atainojas visas lauksaimniecības, pat tās, kas ir pavisam mazas, kas nevar gūt labumu no KLP. Un šai grafikā nav iekļauti ieņēmumi, eh, kas lauksaimniecībām ir ne no lauksaimnieciskās darbības. Šie dati, eh, uz tiem raugoties, jāņem vērā šie divi aspekti. Runājot par pamat tendencēm un datiem, ir vēl viens grafiks. Vēlos, lai jūs pievērstu tam uzmanību. Šajā grafikā jūs redzat, kā ar vistumšāko līkni ir apzīmēts lauksaimnieku skaits. Tā, tagad lauksaimnieku ir mazāk nekā, nākot, eh, nekā pagātnē. Ar gaišāku krāsu ir atzīmēts nodarbināto, lauksaimniecībā nodarbināto lauksaimnieku skaits. Un um, vidēji tumšā krāsā redzam lauksaimniecības ražotnes, ap, ražošanas apjomu. No šī grafika var secināt, ka lielākas lauksaimniecības, kas ir mazākā skaitā, eh, saražo vairāk un līdz ar to ieņēmumi pilna laika lauksaimniekam, kas strādā lauksaimniecībā, ir lielāki. Tātad te situācija ir uzlabojusies salīdzinājumā ar pagātni. Runājot, turpinot par um, pamat tendencēm datiem, mūsu pārtikas cenas uh, ir pielāgojušās uh, globālajām cenām. Eiropas Savienība ar vienu ir uh, bruto pārtiks eksportētājs, taču uzsveru ar vienu tā ir neto importētāji nepārstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Vidējais vecums lauksaimniecību vadītājiem ir pieaudzis salīdzinājumā, nu, tā saskaņā arī ar vispārējiem demografiskajiem tendencēm. Dati par platības kopumu, kas tiek izmantot lauksaimniecībā, nav konsekventi. Mēs nezinām, vai šī platība, kas tiek izmantota lauksaimnieciskai darbībā, ir pieaugusi vai samazinājusies. Statistika liecina par to, ka par 4% ir samazinājusies šī platība pēdējo desmit gadu laikā. Tas ir saistīts ar apaudzēto platību. Taču ir citi statistikas dati, kas liecina, ka izmaiņa nav. Vides aizsardzības un klimata rīcības jomā progress nav bijis pietiekams. Atšķirības starp lauka apvidiem un citiem apvidiem no ekonomikas viedokļa ir samazinājušās, kā jau teicu agrāk. Tagad par to, kā vērtēt pašreizējo kopējo lauksanisīs politiku un arī gaidāmu lauksanisīs politiku, mūsu skatījumā, ka var, eh, var līdzēt loģiska struktūra. Tā var palīdzēt mums, kā auditoriem, taču tas būtu vērtīgi arī jums, kā likumdevējiem. Kādu loģisko struktūru mēs piedāvājam? Lūk šo. Mums jāraugās, kādas ir vajadzības. Kādas ir vajadzības lauksaimniecības jomā? Kādi ir mērķi? Kādus tad mēs sev nosakām nākotnē? Kādi ieguldījumi jāveic? Kādi procesi ir jāīsteno? Un kādi, kādus rezultātus esam nolēmuši panākt nākotnē? Tas ir loģisks modelis, kas ļautu izvērtēt pašreizējo kopējo lauksaimniecības politiku. Tāpat mēs uzskatām, tas ļaus izvērtēt arī priekšlikums nākotnes KLP. KLP mērķiem ir jātaino identificētās vajadzības un arī KLP ilgtermiņa vīziju. Šiem mērķiem jābūt arī specifiskiem, kur vien tas iespējams, un tiem ir jātainojas kvantificējumos uzdevumos eh, rezultātu veidā ir jāizstrādā eh, pamatīgs pārskatījuma mehānisms un jānodrošina nepārprotamā um, eh, pārskata atbildība. Runājot par vajadzībām un par, saistībā ar pašu KLP, mēs uzskatām, ka nav pieejama pietiekama informācija, lai ļautu identificēt konkrētas vajadzības un pamatotu tēriņus pašreizējā KLP ietvaros. Tāpat mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības pievienotās vērtības koncepcija ir jāpaskaidro sīkāk un kopējai lauksaimniecības politikai ir elastīgi jārēģē uz ilgtermiņa tendencēm. Runājot par mērķiem, saistībā ar pašreizēju kalpēm, mēs uzskatām, ka kalpē mērķi nav pietiekami skaidri un specifiski ir jāpanāk lielāka konsekvence ar citiem ēs mērķiem. Un runājot par uh, ieguldījumiem, KLP finansējumu piešķīrums nepamatojas pietiekamā mērā uz vajadzībām vai arī uz Eiropas Savienības kā pievienotās vērtības nodrošinātājs. Principi runājot par procesiem, Eh, izmaksām atbilstoši KLP instrumentu izstrāde pieprasa ātrāku, labāku informācijas sniegšanu. Jāpanāk plašā konsistence starp KLP un Eiropas Savienības politikām un starp dažādajiem KLP instrumentiem. Politikai jābūt vienkāršotai, taču ne jau uz efektivitātes rēķina. Jaunā SKLP ieviešana prasa laiku. Arī uz šo problēmu mēs norādām. Runājot par um, rezultātiem āriem faktoriem, mēs uzskatām, ka pašreizējā indikātoru sistēma ir nepietiekama, lai varētu izvērtēt politikas veiktspēju. Nav saiknes, pat labam tāda nav paredzēta starp izmaksātajiem līdzekļiem, naudu, uh, un nepārprotējiem rezultātiem saistībā ar izvirzītiem mērķiem. KLP jāparedz pārskata atbildība. Tāda ir mūsu secinājuma par pašreizējo kopējo lauksanisīs politiku. Mums ir arī kritērija nākošai KLP izvērtējumi attiecībā uz vajadzībām, mērķiem, ieguldījumiem, procesiem un rezultātiem un ārējiem faktoriem, kā arī attiecībā uz pārskatu atbildību. Visus šos kritērijus es tagad neskaidrošu, taču tie ir kritēriji, kurus mēs turpmāk izmantosim, lai izvērtētu gaidāmos priekšlikumus attiecībā uz KLP. Mūsu skatījumā šie kritēriji ir vērtīgi, tos arī likumdevējs varētu uh, izmantot, lai izvērtētu priekšlikumus, ko saņemsiet. Paldies par uzmanību un esmu gatavs sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem. Paldies, priekšstādātāji! Liels paldies un sāksim ar Desa Kongo. Un tagad lūdzu tā lakoniskāk izsakāmies. Liels paldies priekšsarētā kungs, paldies arī par šī ziņojuma prezentāciju. Vēlos neatkārtot to, ko, kas jau ir pateikts, taču, ja mēs runājam par 54 miljārdiem eiro, manuprāt, eh, tas tomēr ir diezgan liels eh, naudas nepareizs iztērējums, ņemot vērā to, ka ne visos gadījumos mēs iztērējam šo naudu pareizi. Mēs runājam par 51 miljonu darba vietu un nav citas jomas, kurā uh, būtu nodarbināti tik ļoti cilvēki kādā konkrētā sektorā. Un tas turklāt ir saistīts ar pārtikas mm, nodrošinājumu. Mēs šeit runājam par dažādām mm, cilvēku grupām. Es jau 40 gadus darbojos uh, lauksaimniecības politikas uh, lietās, un uh, zemnieki nemaz nezina, cik ilgi viņi strādās katru uh, nedēļu, un tas, protams, atšķiras no citām darba grup, darba, e, darbinieku grupām, un e, jau gadu desmitiem ir tā, ka katru gadu mazliet palielinās, mm, palielinās atbalsts, un turpmāk izskatās, ka būs ļoti grūti, tāpēc, ka ir tik daudz dažādu nosacījumu, piemēram, Vācijā ir tā, ka daudzi vairs nevarēs eh, atļauties turpināt darbību, ja nesaņems vajadzīgo finansējumu. Piemēram, ir dažādas prasības, kas ir saistīts ar uh, dzīvnieku labturību un, un citiem aspektiem, un cilvēki vairs nevar, nevar uh, darboties uh, normāli, un, protams, nav pārsteigums arī, ka jaunieši nevēlas darboties lauksaimniecībā un ka uh, Vidējais zemnieku vecums kļūst arvien augstāks. Finansiāli, jā, ja finansiāli kādam uzņēmējam iet labi, tad, tad ir, ir, man pat ir teikuši, ka ka izdevīgāk slēgt uzņēmē darbību un vienkārši bērniem uh, palīdzēt iemācīties citu darbu. Es sirsnīgi aicinu uh, revīzijas palātu. Tad, kad jūs strādājat, jūs varat izmantot pētījumu no Bavārijas 90. gadu vidū, tas ir tapis. Un tur ir teikts, ka lauksaimniecībai, lauksaimniecība sniedz divreiz lielāku sabiedrības labumu nekā atbalstu, ko tā saņem. Paldies! Hauslinga kungs. Alberdes. Atkal un atkal tiek uzsverts, ka e, nauda, kas tiek e, izlietota, ir mazāka par to, kāda ir atdeva, bet tomēr mēs runājam par 40% no Eiropas Savienības finansējuma. Un jums un e, citiem būtu jābūt tiešām tādam apzināties to, kas ir. Lai arī kas un kā, tas tomēr ir milzīgs naudas apjoms. Tas, kas man trūkst revīzijas palātas ziņojumā. Jā, jūs pēc būtības atkal uzdevāt tos pašus jautājumus, un tas ir arī pareizi. Bet uh, tas, ka mums trūks datu, tam es neticu. Mums informācijas netrūks tīt nemaz. Mums ir zināms, ka kļūst mazāk zemnieku, mēs zinām, ka struktūras palielinās, un mēs zinām, ka platības samazinās. Varbūt jūs varētu skaidri un gaiši pateikt, ka uh, atkal jūs neesat lietojuši vārdu vide. Runājot par kopējo lauksaimniecības politiku, mēs nevaram to reducēt vienkārši kā e, ienākumu gūšanas instrumentu. Tad vienmēr būs pa maz finansējumu, jo mēs tad varētu vēlreiz palielināt finansējumu un tāpat nebūs pietiekami salīdzinot ar e, citām nozarēm. Nu, esmu jau vairāk kārt teicis, mēs nevaram visas prioritātes salikt blakus un pateikt, ka mēs panāksim itiņu visu. Mums ir jāpasaka tā, ka budžeta līdzekļi tiek izlietoti sabiedrības labuma vajadzībām. Piemēram, tas, ka mums ir jāsaglabā lauka reģiona, tas ir mūsu kopīgais labums. Un Sanāk šobrīd tā, ka mēs vienkārši izmantojam kopēju lauksaimniecības politiku kā instrumentu, lai pārdalītu līdzeklis, lai varētu veicināt konkurētspēju. Un ja mēs tā turpināsim darboties, tad nepietiks ar 45 vai 80 miljārdiem, ne ar kādu summu nepietiks. Manuprāt, mums ir jābūt skaidrām prioritātēm, un tas savukārt ir politisks uh, uzdevumus no revizijas palātas, mēs kaut ko tādu nevaram gaidīt. Tātad mums, kā politiķiem, jāizvirza šīs politiskās prioritātes, un tad mēs varēsim definēt to, kas mums ir nepieciešams, tad attiecīgi revizijas palāta varēs rīkoties saskaņā ar mūsu prioritātēm, bet tā ir pavisam cita diskusija. Lūdzu, nākamais runātais. E. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau agrāk to teicu, taču šim aspektam vēl nepievērsās. Vēlētos saņemt tomēr paskaidrojumu. Kā jūs varat tik eh, pozitīvi būt noskaņots par eh, strateģisko plānu nākotnē, jo man uztrauc eh, tirgus kropļošana? No viens puses ir ekonomiskā puse, bet no otras puses ir arī vides aspekti. Vēlētos paraudzīties uz šo politikas puse. Un tad uh, valsts intervences, kas uh, var uh, būt sadalītas pašvaldību līmenī. Varbūt um, tas nesaskan ar citu valstu konstitūcijām. Šķiet, ka jūs ļoti proaktīvi uz to raugaties taču vēlot zināt, kā jūs raugāties uz maksājumu pārdalīšanu. Mēs neredzam labus rezultātus, katrā ziņā ne tik labus, kā bija gaidāms. Es nezinu, vai esat izskatījis iespēju, ka varbūt KLP netiešiem, tiešie maksājumi, tas ir, lai atteiktos no tiem un tad pārdalītu, pārdalītie maksājumi nepanāca vēlamo rezultātu. Varbūt tad uh, varētu ierobežot tiešos maksājumus. Un kā var vērtēt to, ka pārdalītie maksājumi nav panākuši vēlamo rezultātu? Paldies priekšstādātāji! Paldies revīzijas palatai par ziņojumu! Šis ir eh, izteikti politiski iekrāsots dokuments. Es domāju, deputāta varētu piekrist. Es piekrītu vairākiem aspektiem, kas tur rakstīti, ka jāpanāk labāks mērķtiecība, mērķiem ir jāpamatojas uz pierādījumiem. Vispārējās debates grozās ap to, ka ir jāsamazina izdevumi, kas eh, palāca skatījumā nesniedz pievienoto vērtību. Es gribētu zināt, kas jūs skatījumā tad būtu augstāka es pievienotā vērtība. Mani, sk, mans viedoklis par to varētu būt atšķirīgs. Te, piemēram, ir minēts augsts eh, līmeņs, augsts dzīves līmenis uh, lauku apvidus iedzīvotājiem. Man varbūt uh, varētu likties, ka tas jums nešķiet kaut kas tāds aprēķināms skaitļos. Ir minēts, ziņojumai, ka tagad ir par 22% mazāk lauksaimnieku nekā 2007. gadā. Tātad uh, cilvēki dodas prom no um, lauka apvidiem īpaši mazo vidēji lielo saimniecību īpašnieki. Tad es gribētu zināt, kas jūsu skatījumā ir ES pievienotā vērtība, īpaši tad, ja tas būtu rādītājs, uh, ko izmantotu līdzfinansējumu piešķiršanai Jūs arī atsaucāties uz uh, budžeta uh, piešķiršanu, izējot no panākumiem. Tā ir uh, te ir runa par ieguldījumu un ieguvumu, bet ar šo koncepciju komisija nav konsekventi piešķirot budžetu. Te pastāv bāžas, ka lauksaimniekiem ik gadu būtu jābaidās, ka viņi varētu maksājumus nesaņemt, tāpēc, ka viņi nav panākuši vēlamo rezultātu. Un tas novest pie tā, ka vēl vairāk cilvēku doties prom no lauka apvidiem un pārtraukt lauksaimniecisko darbību. Vēl vēlos pakomentēt to, kas šķiet iezīmē skepsis šai ziņojumā. Proti, ka lauksaimnieki ienākumi ir zemāki par uh, pārējais ekonomikas vidējiem ienākumiem. Es nezinu komentēt par citām valstīm. Uh, Īrijā manā reģionā uh, vidējais uh, ienākuma līmenis ir lauksamniecība 22 tūkstoši eiro, bet vidējais rādītājs vispār ekonomikā man reģionā 27 tūkstoši eiro gadā. bet eh, es, man nešķiet, ka ir kaut kāda pierādījuma skaitļiem, ko piedāvā revīzijas palāta. Bet daudziem lauksaimniekiem arī šo 22 tūkstoši eiro gadā nav. Netiek nekur atzīts, ka vairums uh, lauksaimnieku nevēlas kaut kādus papildu ienākumus, papildus tam, ko viņi gūst kā lauksaimnieki, bet bieži vien viņi ir spiesti strādāt uh, par uh, eh, algu zemāk par pašizmaksu. Es domāju, jānodrošina, ka ir labāka izpratne par viņu darbu. Mēs šeit lauksainiecības komitejā daudz runājam par to, ka ir jāinformē, jāizglīdo, jāizglīto patērētāju, jāstāsta viņiem, cik svarīgi ir KLP. Bet es domāju, būtu jāsāk ar mūsu kolēģiem citās ESA institūcijās, mūsu kolēģiem, piemēram, Eiropas revīzijas palātā, jo šķiet, ka ir daži eh, rādītāji, kas eh, ataino ziņojumā viņu neizpratni. Paldies priekšstādātāji. Revizijas balsts pārstāvi vēlos brīdināt par to, ka par 22% samazinājies lauksaimnieku skaits. Tas ir eh, milzīgs uh, radītājs arī samazinājies uh, saimniecības skaits par 28%, tātad arī pieejamās darbvietas skaits ir samazinājies. Par kādu valsts jūs runājat, ka jūs sakat, ka vispārēji ienākumi lauksaimniecībā strādājušiem ir pieauguši? Vai tā ir tā valsts, par kur jūs iestājaties? Es varu konstatēt tikai to, ka dažās uh, austrumu valstīs, austrumu Eiropas valstīs, uh, Uh, ienākumi varbūt pieaug, bet uh, pamatu valstīs, dibinātāju valstīs kā Francijai, ienākumi lauksaimniecības nozarē strādājušiem samazinās. Jūs pārsteidz, ka vides rezultāti nav pietiekami. Taču spiežot lauksaimniekus kļūt par rūpniekiem, uh, tas novad pie tā, ka Eiropas Savienība pilnīgi neinteresēs par to, uh, kā klājas lauksaimniekiem dažās valstīs, kā Francijās. Man šķiet, Francijā, man šķiet, ka jums vienkārši interesē jūsu statistika, nekas vairāk. De Castro kungs. Sī, grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos vairākas domas izteikt. Pirmkārt, paldies revīzijas palātē par šo ziņojumu. Kolēģi, mērķi mums ir noteikti pamatlīguma Romas līgums pagaidām nav grozīts, un tad ir pateikts, tajā ir pateikts, ka ir nepieciešams aizsargāt lauksaimniekus un nodrošināt viņiem ienākumus. Mums nav nepieciešams zīlēt, ko mēs tagad eh, izvirzīsim lauksaimniecības politikā. Mēs runājam par 54 miljārdiem eiro gadā, bet atcerēsimies, ka citās valstīs ir pat lielāks e, izdevumu apjoms runāt par lauksāmniecības politikā. Mēs varam, piemēram, paskatīties uz to, cik daudz tērē ASV tīri 80 miljārdi dolāru. ASV ir 2,5 eh, miljoni zemnieku, mums ir 10 miljoni. Tad mēs varam teikt, ka atbalsta intensitāte uh, Amerikā ir aptuveni četreiz lielākā salīdzinot ar Eiropas Savienību. Nākamais ir aktīvā zemnieka koncepcija. Mēs runājam par ekonomiskiem rādītājiem, un šobrīd aktīvo zemnieku skaits īstenībā samazinās. Tas ir tādēļ, ka ienākumi samazinās, un tas nozīmē, ka ir vajadzība nodrošināt labāku ienākumu līmenī uz katru zemnieku, un tas nozīmē, ka mums KLP ir jāizmanto tieši šādām vajadzībām, jāveicina uh, efektivitāte, un jo lielāks ir ražīgums, jo uh, lielāks uh, algas ir iespējamas. Mēs, politiķi, pieņēmām lēmumus, un padomēji ir arī pienākums nodrošināt to, un lai KLP uh, nākotnē strādātu efektīvāk un lai būtu mazāka negatīva ietekme uz vide. Mērķi, kas Romas līgumā jau ir definēti, šie mērķi nav grozīti, un varu teikt, ka kopumā esam sasnieguši šos mērķus. Varam piekrist arī tam, ko teica Agilēras kundze par nacionālajiem plāniem. Manuprāt, dažām valstīm, protams, ir konstitucionālās problēmas darbojoties reģionālā līmenī, un tas nozīmē, ka ir atsevišķas reģionālas programmas. Agņukungs. Oui, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses vēlos atvainoties, ka es nebiju klāt jūsu priekšlasījuma laikā, taču ziņojumu esmu lasījis un varu tikai uzteikt revizijas palātas darbu. ir mēģinājums piešķirt leģitimitāti, pievienoto vērtību KLP jūs ziņojat, taču ir jautājumi, kas uh, vēl paliek neatbildēti vēlētos, lai jūs sniegt precizējums, ko pieprasīja arī mani kolēģi. Pirmkārt, uh, jāsaprot, kā komunikācija noris uh, komisijā, cik tas tālaiziet tālāk jāizvairās no pārpratumiem politikas pārnacionalizēšanā, tātad eh, padarīšanā nacionālo dalībās slimību. Es uzskatu, ka ja ir va vairāki līmeņi mērķi, tad ir vairākas valsts politikas. Ja mēs vēlamies saglabāt KLP kodolu, ja mēs pieņemam lēmumu, noteikti dažādos mērķus nacionāla līmenī, tad es nezinu, kā varētu izvairīties no tā, ka uh, šī politika tiek renacionalizēta. Vai jums ir kāds plāns, kāda, kāds grafiks, schēma? Es gribētu zināt, kāds jūsu skatījumā ir ceļš uz to. Un jūs runājat par līdzfinansējumu, bet te sīkāk informācija nav minēta. Nu, jautājums par zaļināšanu, piemēram. Komisijas priekšlikums izceļ jaunu ekoshēmu, kas šiet papildina zaļināšanu, tiek pārskatīti pašreizie pasākumi, un tas nozīmē mainīt lauksaimniecības modeli, tas interesē visus lauksaimniekus. Gribētu zināt, vai te ir kāda kondicionālā paredzēta. Paredzēt. paredzēt ekoskim, ekoskēmas eh, noteikumi būtu jāpadara skaidrāki, jo tas tad ļautu piešķirt pievienoto vērtību 100% līmenī Eiropas Savienības budžeta. Vēlētos zināt, kāds ir potenciālais finansējums ekoshēmai Bet te, protams, ir jautājums par lauksaimniecības modeli. Ja mēs šodien ļaujam lau, lauksaimniecībai, kā daži labi saka, es arī saprotu, ko Alberts Des minēja, uh, pakļauties brīvā tirgus prasībā, tad es nezinu, cik lielā mērā mēs varēsim uh, cīnīties šeit tirgu, jo mēs runājam par uh, ražīgumu, par konkurēt spēju Mēs jau sen par to runājam, taču lauksaimnieku uh, skaits samazinās un uh, lauku reģionos un kalnējos reģionos kļūst arvien mazāk cilvēku. Te ir arī jautājums par uh, pārtiks kvalitāti, ir saiknis starp veselību un pārtiks kvalitāti, jo, piemēram, ASV un Meksikā šodien ir liela problēma ar lieko svaru cilvēkiem, un tas ir saistīts ar pārtiks kvalitāti. Visi šie jautājumi jāskata kopskatā, jo tas nosaka modeli. Jo lauksaimnieks tā ir pārtika, pārtika tā ir veselība, un uh, arī valsts atbalsts ir jāvērš uz to, vai tas jāvērš, jāpiedāvā visām kultūrām, vai instrumenti neatkarīgi no audzētās kultūras ir tādi paši. Es domāju, te ir jāskata globālāk šī problēma. Jo galvenais jau te ir modelis, pārtikas e, nodrošinājums, tā drošība. Un e, šie jautājumi jāskata globāli ar politisku vīziju. Paldies. Gandrīz vai piecas minūtes. Tagad lūdzu nākamais runātājs. Uh, thank you very much. Uh... Paldies. Kad mēs runājam par 22% samazinājumu uh, uh, saimniecībām piecu gadu laikā, tad jā, šī tendence turpināsies, tad mums būs pavisam nedaudz zemnieku ar ļoti zemiem ienākumiem. 22% samazinājums runājot par saimniecību skaitu, vai tas nozīmē, ka saimniecību būs mazāk, tās, ir, tās būs lielākas. Un tad nākotnē, vai šī tendence turpinās, tad varbūt Eiropā gal galā būs tikai desmit zemnieki, kuri knapi varēs nopelnīt. Šobrīd mums ir tūkstošiem zemnieku, kas veicinā pamatekonomikas izaugsmi. Jautājums ir, kādas ir tendencēs. Un šajā kontekstā vai Eiropas revizijas palāta arī laicīgi veic šādus pētījumus, runājot par pēdējām KLP pārmaiņu uh, laikiem, vai jūs esat to pašu pētījumu, tādu pašu pētījumu veikuši, vai arī, un vai arī to ņēma vērā? Paldies! Lūdzu, Nikolsona kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlreiz vēlos pateikties revizijas palātai. Manuprāt, ir jāuzdod mums pašiem šis jautājums, ko mēs vēlamies no zemnieka. Ko mēs vēlamies no lauksaimniecības, lauksaimnieciskās ražošanas? Mana atbilde pavisam vienkārša. Ir skaidrs, ka laba pārtika maksā. Ja mēs nemaksājam par pārtiku, tad mēs nesaņemsim labu pārtiku. Zemnieki visā Eiropā spēj saražot uh, labu pārtiku par saprātīgām cenām. Neviens no viņiem, vismaz man pazīstamajiem, nav kļuvis par miljonāru. Un varbūt, ja daži ir miljonāri, tas nozīmē, ka viņi vienkārši lauksaimniecību uzskata par savu hobiju. Viņi to naudu nopelnījuši citur. Bet jautājums samērā par to, ko mēs vēlamies. Nav mazu vidēju zemnieku, vismaz, mm, vismaz Uh, tur, kur, nu, kurienes es esmu, nav tādu zemnieku, kas varētu izdzīvot bez uh, tiešiem maksājumiem. Uh, kur, lai arī kur mēs pērkam pārtiku, mēs varam atbalstīt zemnieku. Un lai arī kādā veidā tiek nodota šī nauda. Es uzklausīju ideju par šo naudu zem atraču, tas ir tāds ļoti vecs teiciens, bet nav tā, ka īstenībā nauda sen ir izvilkta no matrača. Un varbūt savulaik tie cilvēki, kas turēja šo naudu šādi nevis bankās, varbūt viņi ir uh, ieguvēji. Bet es jau kādu laiku strādāju šajā komitejā un atkal reizi no reizi uh, mēs dzirdam to pašu skaitļus. Palielinās uh, uh, vidējais zemnieku vecums, samazinās saimniecību skaits. Un uh, jāuzdod sev jautājums, ko mēs darīsim ar šo tendenci. Nu, protams, vienmēr varam teikt, ka mehanizācija ir palīdzējusi un arī citi veidi, kā zemnieki ir kļuvuši daudz efektīvāki savā darbībā, bet tas atkal nozīmē, ka tas maksā naudu. Vēl viens aspekts ir statistika. Cik daudz izmaksā saimniecības uzturēšana ar uh, nodrošināšana ar modernām iekārtām, tā lai varētu uh, tiešām nodrošināt uh, pārtikas uh, piegādi un arī būt konkurētspējīgiem. Es pats esmu no Ziemeļīrijas mēs pēc 12 mēnešiem saskarsimies ar to, ka KLP mums vairs nebūs, un mums būs kaut kas jādara pašiem, jāskatās, vai apvienotās karalists valdība plānos atbalstīt manus uh, eh, zemniekus, bet tiešām šeit ir lieli izaicinājumi, un es vairāk kārt esmu šeit teicis. Es tiešām negribētu, lai citur Eiropā uh, zemnieki ciestu no tā, kā apvienotā karaliste ir izstājusies. Bet, ja mēs paskatāmies uz visām valstīm, uz investīcijām, kas ir nepieciešamas, ir tā, ka daudzi piena zemnieki zina, ka ja netiek izmantoti uh, robotikas uh, piedāvājumi, jo nav tādu, kas gribētu slaukt govi septiņas dienas uh, nedēļā katru baltu dienu, ir skaidrs, ka mums tagad situācija ir mainījusies. Tas, par ko tika runāts. Brazīlija šobrīd ir uh, mūs uh, apsteigusi. Brazīlijā ir divi mm, lauksaimniecības ministri. Viens no tiem uh, skatās tādu plašāku bildu, un citam varbūt ir citi uzdevumi. Bet ir tā, ka zemnieki nevar turpināt šādi dzīvot. Viņiem pasaka, ka jums ir nepieciešams konkurēt ar mm, citām pasaules valstīm, bet te pašā laikā viņu rokas ir saistītas. Viņiem ir birokrātija, bet te pašā laikā citur pasaulē pārtika tiek saražota ar daudz zemākiem standartiem, un, bet viņiem tomēr standartiem ir Uh, standarti jāievēro, un tāpēc jaunieši nevēlas darboties. Paldies, lūdzu, nākamais runātais. Voorzitter, de woorden van de heer Nicholson. Paldies, priekšstādātāji. Nikolson kunga sacītājs būtībā ir tas, ko arī es vēlējos teikt. Pagājušā nedēļa piekdien mūsu kolēģei Hautemā kundzei bija intervija rādio. Hautemā kungam bija intervija, un viņš teica, ka fermeriem nav lauksemniekiem nav vajadzīgi tiešmaksājumi, bet mums jābūt novatoris noskaņotiem. Un lauksemnieki reaģēja. Viņiem ir roboti, piemēram, uh, govju slaukšanai. Taču, ja viņiem nebūtu naudas no Briseles, tad es nezinu, cik daudz lauksemnieki būtu vienkārši, kā profesionāli aizgājuši bojā. Mums tas jāsaka, jūs esat revīzijas palāta. Jums ir zināms skaitļi, un mūs interesē šie skaitļi. Taču mūsu kolēģis te Kastrokungs sacīja, ka būtisks ir novatorisms. Jā, ar pateicoties tam mēs gūsim vairāk līdzekļu. Bet kas notiek ar lielajiem uzņēmumiem, lauksaimniecībām? Jā, eh, tiem ir eh, menedžeris, uh, tas eh, tad nopirks eh, vajadzīgos li, eh, līdzekļus, mehāniskos risinājumus. Viņiem ir menedžers, kas ar to nodarbojas. Menedžers iegūs vairāk līdzekļu, lielie lauksmēsības uzņēmumi vairāk pelna. Un es zinu, kā cilvēkiem klājas ciematos. Ciemati iet bojā jo tur cilvēki vienkārši minimālu algu nevar saņemt. Tātad jums ir šie lielie uzņēmums, lauku saimniecības un tad ir ģimenes saimniecības, kas ir pats pamats lauku apvidiem. Par to mēs šeit runājam. Tā ir lietas būtība. Ja mēs kaut ko šai lietā nedarā, nedarīsim. Jā, tas kungs lūdzu. Thank you, Chair. Yes, um... Nākošā runātāja, paldies. Priekšstādātāja, es te nerunāšu par aspektiem, politikas smērķiem un um, datiem, par kuriem vēlējās izteikties Hanjotis kungs. Es tagad vēlējos runāt par pamatojumu šajā informatīvā dokumentā. Es zinu, ka uh, revizijas palātas pārstāvis minēja, ka mums ir jābūt pārskat atbildībai. Uh, un tas ir arī jaunais modelis, kas pamatojas uz rezultatīvitāti. Es domāju, jāceras, kādas bija pamat debates sākumā par šiem pamatmaksājumiem, ka būtībā viss ir sarežģījies, nevis vienkāršojies. Būtībā mēs uzskatām, ka pamatlieta iemesls, kāpēc pašreizējā KLP ir sarežģīta, ir tā, ka mums bija jāizstrādā uh, noteikumi, kas visiem darētu, un tad ir eh, atlases eh, noteikumi labam guvēja. Un tad ir vēl iespēja atstāt eh, to dalībvalstu ziņā, ka tās nosaka noteikumus, kas atbilst to vajadzībām vairāk, nevis šis te universālais risinājums, kad ir jāvienojas cik augsta var būt, cik augsta var būt apstādījumi, cik lielai jābūt atstarpēji starp stādiem un tā tālāk. Tātad mums ir jārūk, jārīkojas tā, lai panāktu vienkāršošanu, jo dalībvalstis tad varētu noteikt noteikumus eh, gala eh, labumu guvējiem, kas tad eh, nāk, kas būtu loģisks konkrētās valsts apstākļos. Tad šiem mērķiem jābūt tādiem, un Haņelts kungs par to vēlēs izteikties. Un nu, atbildējuši, kāds ir kungam. Viņš ir vienīgais, kurš runāja par jauno veikspējas modeli. Nē, ideja nav tāda, ka nav nākotnē mēs neveiksim maksājumus lauksaimniekam, ja viņš nepanāk izvirzīto mērķi, jo doma ir tāda, ka tie ir mērķi, kas tiks, tiks izvirzīti dalībvalsts līmenī. Tātad, tā te ir un par attiecībām starp komisiju un dalībvalsti tiks izvirzīti mērķi, gaidāmie rezultāti un tad eh, kādai jābūt attiecībai starp ieguldījumiem rezultātiem, tas neatieksies uz individuālo lauksaimnieku. Jo, protams, ka ir daudz visādi ārējo faktoru, kas ietekmēs konkrēto lauksaimnieku. Dalībvalstis būs atbildīgs par mērķu sasniegšanu, nevis individuālais lauksaimnieks jo te ir runa par nacionāliem noteikumiem dalībās līmeni. Es ceru, ka par to vairs pārpratumu nebūs. Katrā ziņā vēlējos teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam šo informatīvo paziņojumu komisijas ieguldījums uh, ir pozitīvs, izstrādājot šo jauno veikspējas modeli, un mēs ar strādājam pie šī likumdošanas priekšlikuma. Paldies! Arī es turpināšu uzstāšanos. Es pateicos jums un revizijas palātas pārstāvjiem. Paldies, ka nācāt klāja komentāriem par šo paziņojumu. Mana kolēģe atstāja manā ziņā eh, to vissvarīgāko lietu - jauno veiktspējas modeli. Te ir runa par mērķiem. Tas ir jautājums, kas tiks skatīts pat pamat maksājuma kontekstā. Uh, Tad ir dažādas pieejas uh, attiecībā uz KLP dažādās dalībvalstīs. Te ir runa par to, ka mērķis, ko vēlamies panākt, nav konkrētie ienākumi konkrētā lauksaimniecība. Tas nav mūsu mērķis. Te ir runa par ienākumiem, drošības tīklu, kas ļauj dalībvalstīm diferencēt, ko tās darīt, dara jo tas ļauj dalībvalstīm dažādu ražīgumu, dažādām cenām, izmantot atšķirīgu sistēmu, kad eh, cenas samazinās, tad var samazināt spiedienu uz uh, lauksaimniecību. Taču, ja mēs virzāmies pretī rezultatīvitātei, eh, ja sistēma pamatojas uz rādītājiem, cik cik liela ir rezultāta, tad mums jānoskaidro, kā mēs rīkosimies. Tas fakts, ka mums ir tik daudz jautājumu par šo atbalstu ieņēmumiem, liecina, ka vajadzīgs vairāk informācijas. Pirmkārt, mums jābūt tiesībām uz faktiem. Bez faktiem mēs nevaram izstrādāt rādītājus, nevarat arī izvērtēt veiktspēju. Ir daudz lietu reālā pasaulē, kur fakti un viedokļi atšķirs, taču ir viena lieta, uh, viena joma, kur fakti un viedoklis ir vienota lieta, jo lauksaimniecības nozarē nepārprotami ienākumi nepieaug. Jo citādi nevar eh, skaidrot to, ka ar vien eh, mazāk kļūst lauksaimnieku, kad cilvēki dodas prom no lauku apvidiem. Protams, var runāt par darba ražīgumu, taču skaidrs, ka lauksaimniecības nozars saskars ar reāliem, reāls spiedienu. Un šeit uh, mums Eiropas revīzijas palātā vismaz pēdējo 15 gadu laikā notika debatas, vai KLP jāfokusējas uz lauksaimniskās darbības uh, ražošanas ieņēmumiem vai uz saimniecības ieņēmumiem. Un tas jums ļauj saprast, kāpēc mums ir atšķirīgi dati. Pielikumā nu, vismaz tā es lasu līguma tekstu, ka tur ir minēts, ka mums ir jāpievērš uzmanība lauksaimniecībā strādājošo ieņēmumu. Kāpēc es norādu šo problēmu? Tāpēc, ka KLP mērķis nav risināt problēmas, kas nepārprotam ir dalībvalstu kompetencē lauksaimniecības ir, eh, lauksaimniecības ir nacionāla pārziņā, jo arī nodokļi ir dalībvalsts pārziņā un arī tas, cik daudz lauksaimnieku dodas prom no lauka apvidiem, arī ir dalībvalsts pārziņā, tāpat kā mantojuma tiesības ir eh, dalībvalsts pārziņā. Un tā ir, tas ir vēl viens interesants stāvs, ko, eh, stāvs, ko atkārtot esmu šai komitejai minējuši. Apsūdzība, ka tiešmaksājumi uh, nelabvēlīgi ietekmē pārtiks cenas. Tā, tā ir netaisnība. Es jūs aicinu izlasīt Eiropas la, lauksamniecības ekonomikas eh, pārskatu. Un tur atainojas tas, ko mēs jau ilgu laiku jums stāstām, un esmu priecīgs, ka šis uh, ziņojums ir pieejams. Mums ir jāuzdod jautājums, kas ir mūsu mērķa auditorija, vai tas ir atsevišķais lauksaimnieks vai zeme. Lauks saimnieks nozīmē to, ka mums vajadzīga vesela cilvēka armija, kas smalki pētīs, ar ko šis lauksaimnieks tieši nodarbojas. Bet ja mēs fokusēmies uz pamatvienību, uz hektāru, tad eh, te ir runa par eh, arī vides aktivitātēm šajā lauksaimniecībā. Un tas viens no jautājumiem, no kur dažkārt vēlamies izvairīties. Varbūt lauksaimniecības coverage labākie rādītāji vides eh, kontekstā, taču mm, nav pietiekami ieņēmumi, lai varētu izdzīvot. Ir arī citas lauksaimniecības, kur ir ļoti labi ienākumi, taču to ekoloģiskā veikspēja ir zema. Tātad, kad mēs veicam sabiedrisko apspriešanu par KLP, tad jāsaprot, ka visi labie piemēri kas liecina par to, ka var panākt uh, labāku veiktspēju un arī ekoloģiskos rādītājus. Tas viss notiek tikai pateicoties uh, labākai, labākiem tehniskiem risinājumiem. Konferencē pagājušajā decembrī mēs organizējām uh, diskusiju par šiem jautājumiem un tika gūta plaša informācija. Tā ir viena joma, uh, kurā mūsu skatījumā ir iespējas izmantot nepārprotam mērķēt pie nākotnē. Pēdējā lieta, ko vēlos teikt. Kad mēs runājam par mērķiem, ieteikmes novērtējumā priekšlikumā un, kas atainojas arī netieši komunikācijā, ir mūsu centieni panākt līdzsvarot pieju ekonomikas, vīdes un uh, sociālai dimensijai kopējā lauksaimniecības politikā. Runājot par ekonomisko un vīdes aspektu politikā, uh, mēs esam izstrādājuši izvērtējumu, kas ir pieejams, ka mums labāk klājas ekonomikas jomā nekā vidas jomā. Nekas nav nevainojams un nekas nav arī uzskatāms par katastrofu. Taču nepārprotami e, vēlam būt pozitīvi rādītājs. Interesanti, ka Pasaules bankas pētījums liecina par to, ka pamatoties uz uh, e, plašpieja, viņiem plašpieejamiem datiem, uh, raugoties uz platību maksājumiem pamatoties pirmo un otro pīlāru un arī uz statistikas datiem par nabadzību nacionālā līmenī, tas viss liecina par to, ka KLP ir ietekmējis pozitīvi izaugsmi, darba vietu izveidi un samazinātu nabadzību. Un šie rezultāti ir cieši saistīti ar atsaistīšanas pasākumiem tagad uh, beidz savu uzstāšanos, uzstāšanos katrā ziņā augstu vērtēju šo informatīvo paziņojumu, taču vēlos teikt, ka debatēs pēc uh, priekšlikuma izstrādes mums ir jāsaprot, kādiem ir jābūt mūsu mērķiem, kā tos labāk virzīt un kāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība kopējai lauksanības politikai. Paldies! Tagad mums ir laiks, un es skatos, ka Filips jau ļoti nobežījies. Uh, tagad pusminūte visiem, kas runās. Komisjon, uh, Komisija jau ilgāku laiku runā par to, cik skaista ir uh, jaunā kopēja lauksaimniecības politika. Nu, interesanti, kā tas ir realitātē. Līdz šim bija tikai tādi tukši solījumi attiecības starp Eiropas Savienību un, un uh, dalību valstīm tiek uh, risinātas. Ir tā, ka mums šobrīd Eiropā ir ļoti dažādi risinājumi, un tas pats ir arī ar KLP. Atkal ir lielas atšķirības, un vēl viena lieta, kas man īstenībā kaitina. Jūs visticamāk zinat to stāstu par trusīti un ērgli. Arī šeit mums ir tas pats. Mēs vienmēr esam teikuši zemniekiem, ka būs kaut kāds finansējums, bet te pašā laikā mūsu komisārs tagad ļoti laimīgs par brīvu tirzniecības nolīgumu ar Meksiku. Tas nozīmē, ka Eiropas standarti tiek pielīdzināti citiem standartiem. Tā tas nedarbosies. Es esmu bijis Brazīlijā un esmu ieguvis daudz labā, savādāku priekšstatu par to, ko nozīmē ģimenes uzņēmums. Tie ir 180 hektāri, nu liela ģimene, tāpēc arī tik liels tas ģimenes uzņēmums. Un kā tad ir ar mūsu zemniekiem? Viņiem ir visam cita lieta. Mēs labāk runāsim par daudz plašāku politikas aspektu. Tas vienkārši nevar sadarboties kopā. Paldies. Desa kungs, jums ir pusminūte. Paldies, priekšsarētāja kungs. Ar Mārtiņu Hoislingu es dažos gadījumos esmu pilnībā uh, vienās domās. Ir tā, ka nebūs mazāk birokrātijas. Un 16 uh, federālajās zemēs būs atkal daudz lielāki uh, konkurences kropļojumi starp dal, uh, dalību valstīm un kopējā lauksaimniecības politika atkal nozīmēs to, ka uh, ģenerāla direktorātā par lauksaimniecību 50% darbinieku nebūs vajadzīgi, un pārējie savukārt dosies kontrolēt dalību valstis. Komisija, tam es nevaru piekrist, un nākotnē Eiropas Savienībā ir nepieciešama saprātīga kopēja lauksaimniecības politika. Es dzirdēju no komisijas, no revizijas palāta, tad varu teikt, ka man no komisijas vairāk bail nekā no, no revizijas palātas jums ir bail, bet man ir sajūta, ka arī, lai ko dara komisija dažreiz, tas viss ir ļoti slikti. Nu, atkal slikti, atkal slikti. Nu, taču šajā kon kontekstā mums vajadzētu tikties. Jūs redzat, ka šodienas uh, tikšanās ir tāda, tāda, var teikt, zinātniskāka un tāda oficiālāka. Bet varbūt mēs varam savādāk kaut kā satikties. Bet jums tagad ir iespēja atbildēt, un mums, jums nav jāatbild uz katru jautājumu, bet jūs varat apkopojumu izdarīt. Lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies komitejas deputātiem par man uzdotajiem jautājumiem, un vēlētos pateikties arī komisijai par tās komentāriem. Es um, Varbūt vēlētos nedaudz pakavēties pie vairākiem aspektiem, un tad, priekšsēdētāja kungs, es eh, došu vārdu savam kolēģim atbildēt varbūt konkrētāk uz citiem jautājumiem. Bet eh, pirms eh, ķeros klāt atbildēt, atbildēm vēlētos pateikt, ka jūs šeit pārstāvat iedzīvotājus Un uh, doma ir izveidot jaunu kalpē. Un uh, es ļoti augstu novērtēju jūsu svarīgo un aktuālo darbu. Iespējams, ka jums šķitīs, ka esam pārāk tieši, un tomēr bija tāda, kur apgalvo, ka šī atskaita ir politisks dokuments. Nē, nav gan. Tas ir dokuments, kurā mēs uh, atkārtojam tās pašas, eh, tos pašus ieteikumus, kurus mēs parlamentam nosūtītajā ziņojumā pirms kādu laiku jau uzsvērām. Tas pats attiecas arī uz dalību valstīm, kur revīzijas palāta, dodoties uz dalību valstīm, izstrādā tām specifiskas rekomendācijas. KLP, cik liels būs finansējums nākotnē? Neviens jau nezina. Un tā arī nav revīzijas palātas kompetence to noteikt. Vienīgais, ko revīzijas palāta var pateikt, ir tāds, ka KLP Eiropas Savienība iztērē 38% no sava budžeta. Ja budžets būs mazāks, tad eh, jā, man patiesībā nav konkrēta viedokļa kā revizoram par šo jautājumu. Bija tādi, kur apgalvoja, ka nepieciešama papildu statistikas dati. Jā, es jums varētu piekrist, un tomēr, jā, iespējams, ka mums vajadzētu papildu statistiku par eh, zemnieku ienākumiem, jo šeit varbūt ne viss ir skaidrs. Un tomēr nedomāju, ka mums ir nepieciešams tik ļoti daudz papildu statistikas. Likumdevējam ir jābūt eh, uzmanīgi vērīgam attiecībā uz statistikas datiem, pieņemot un veidojot jaunu KLP ir jābūt uzmanīgiem izvērtējot statistiku, izvērtējot datus, un eh, nevajag balstīties uz jau iepriekš izveidotiem pieņēmumiem. Lūdzu, raudzīsimies uz datiem un uz statistiku, un pēc tam pieņemsim politiskus lēmumus. Kur mēs ieguvām mūsu datus? Visi dati, kas atrodam šajā dokumentā, tiem ir konkrēts avots Bet, ja jums nav skaidra šo datu izcelsme, tad um, varu to paskaidrot sīkāk. Bet um, visos datos atspoguļojas avoti. Par revīzijas palātu runājot, <clears throat> ko mēs uh, izprotam kā Eiropas pievienoto vērtību. Revīzijas palāca uzdevums nav definēt Eiropas pievienoto vērtību, jo tas nav mūsu uzdevums. Nav mūsu uzdevums runāt vai veidot Eiropas pārvaldības formātus. Jau iepriekšējā dokumentā mēs runājam par Eiropas Savienības finansēšanas eh, nākotni. Un jau tur mēs uzsvērām, ka Eiropas pievienotās vērtības konceptam ir jābūt bezmaz galvenajam, pieņemot jaunas likumdošanas aktus. <clears throat> mēs vienkārši šobrīd apgalvojam, ka nav tā īsti skaidrs, ko tad dod šī Eiropas pievienotā vērtība. Bija tāds deputāts, kurš man pārmeta, ka jaunais modelis manā tulkojumā izklausās pārāk optimistisks. Es eh, neesmu nedz optimists, nedz pesimists. Vēlos redzēt konkrētus priekšlikumus, lai tad pateiktu, kāda būs eh, nat pēc nacionālo plānu pieņemšanas, varēs pateikt, kāda ir komisijas loma, kad būs izveidot šis rāmis nākotnē, nākotnes KLP, tad varēsim runāt. Mana nostāja ir nogaidīsim un redzēsim. Neesmu nec optimisma, nec pesimisma pilns. Vai ir nepieciešams tāds KLP, kas um, publisko finansējumu sniegtu zemnieku saimniecībām? Tas ir viens no risinājumiem. Ja mums šķiet, ka ir samilzusi problēma, mēs eh, mūsu dokumentā runājam par PMS un piedāvājam vairākus risinājumus. Un eh, viens no risinājumiem varētu būt šie griesti. Bet eh, PMS ziņojumā mēs esam novērojuši nelielu PMS samazināšanos. Un mūsuprāt, tā ir problēma. Viens dokuments, viens deputāts mums deva jautājumu, ka nerunājam par vidi, tāpēc, ka man tam nepietika laika. Bet patiesībā dokumentā ir vesela nodaļa par uh, KLP ieguldījumu vides saglabāšanā un sakārtošanā. Bet eh, tagad, godātais priekšsēdētāja kungs, vēlētos dot vārdu manam kolēģim, ja jūs atļausiet, priekšsēdētāja kungs. Jā, paldies. Jautājums par vidi. Tā tad 40 eh, lapas pušu dokumentā par vidi tiešām lapušu skaits vidēji atvēlētais lapušu skaits nav īpaši liels, bet, eh, protams, ka vidas eh, izaicinājumi Eiropai ir un tiem mums ir jāstājas pretīm. Iespējams, ka KLP par to pietiekami nerunā. Bet eh, mēs pavisam skaidri apgalvojam, ka KLP ir jāsavieno ar citiem Eiropas Savienības mērķiem, citu starpā mērķiem klimata un vides jautājumos. Un īsumā vēlētos pieskarties datiem un statistikai. Mēs jau visi esam vienas prātas, ka eksistē milzīgs datu apjoms. Jautājums ir, cik šie dati ir adekvāti, kāda ir šo datu kvalitāte un kā tos var izmantot KLP sagatavošanā. Par um, līgumiem runājot, tad jā, statistika parasti operacionālos terminos tiek ierakstīta likumos, bet eh, mēs runājam un izmantojam arī citus indikātors, bet nevienmēr konkrētu indikātoru izvēle ir adekvāta. Jā, tiešām mums ir nepieciešams padomāt par datu kvalitāti un politikas virzienus ieskicējot, varbūt varētu vēlēties kvalitatīvākus datus. Bet um, mūsu dati, tas ir Eirostata dati, komisijas dati par lauksaimniecību pārskatiem, un jau iepriekšējos ziņojumos mēs uzsvērām, ka ir zināmas problēmas šo datu kvalitātes novērtējumā. Paldies! Thank you, Mr. President, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies deputātiem. Można powiedzieć, że miał Pan dzisiaj współdzień Komisji Rolnictwa. Šodien lauksaimniecības komitejā ir ļoti nopietnas darbs. Diskusija ir ārkārtīgi interesanta. Daudzas lietas, Var arī pēc tam turpināt nākamo diskusiju. Paldies, un šo punktu līdz ar to esam pabeiguši. Jūs redzat, ka mēs eh, neesam ierobežojuši runas laiku, varam teikt, ka tas tam, tam dažreiz miegaini iedarbojas. Šoreiz mums nav daudz laika, un tāpēc vēlreiz paldies visiem. Paldies visiem, kas bija klāt, un eh, paldies deputātiem, komisijas pārstāvjiem. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Tas ir uh, 2019. gada budžets, pilnvarojums trialogam, un atzinuma sagatavotājs ir Ramon Luīs Valkalsalsiso. Ļoti garš, smags uzvārds. Atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja. Daniela Vioti ir atbildīgās komitejas atzinumā sagatavotais. Un mēs Eiropas parlamenta rezolūcijas uh, ietveros, runājot par 2019. gada budžetu, pilnvarojumu trialogam, un tagad 2019. gada budžets uh, tiks izstrādāts, un komisijā maija beigās ir nepieciešams to, uh, to um, pieņemt. Līdz 21. jūnijam uh, budžeta komiteja sniegs mums informāciju par uh, mandātu. Tad mēs uzklausīsim tagad Romānu Lūisu, Valu Karselsiso. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētākā kungs, paldies par iespēju izteikties. Un paldies arī par tik jaukiem vārdiem. Par maniem uzvārdiem, tas īstenībā ir mana tēva un manas mātes uzvārds. Es domāju, ka šis atzinums ir ļoti svarīgs arī mūsu komitejai. Skaidrs, un tas skar nākamo gadu. Uh, teksts ir par būtiskākajiem jautājumiem, tas ir saistīts ar uh, Eiropas Savienības lauksaimniecību, lai varētu īstenot Eiropas Savienības pamatmērķus. Tas ir saistīts ar to, lai mēs lauksaimniecībā nepieļautu ierobežojumus vai samazinājumus, tas ir ļoti svarīgi, ja cevišķi, ja mēs vēlamies uh, ņemt vērā to, ka šobrīd lauksaimniecības sektors atrodas ļoti uh, sarežģītā situācija. Pēdējos gados bija daudz uh, dažādu pārmaiņu. Esmu runājis arī par to, ka ir nepieciešami jauni pasākumi, lai varētu arī Krievu veto kompensēt, mums ir jāpalīdz uh, mūsu zemniekiem. 30. jūnijā ir paredzēts pārtraukt uh, atbalstu. Vēlos teikt vēlreiz, ka komisijai ir nepieciešams nākt klajā ar iespēju mainīt šo īpašo atbalsta veidu un padarīt to par struktūrālo, jo Krievijas embargo līdz ar to nav beidzies, tas joprojām turpinās. Esmu nācis klājā ar vairākiem priekšlikumiem, ar argumentāciju par KLP nākotni. Mums ir nepieciešams īstenot krīzes rezerves, tas būs daudz gadu risinājums, un to būtu nepieciešams atsaistīt no tiešiem maksājumiem tā, lai mēs šo rezervu tik tiešām varētu izmantot. Un šeit ir jābūt, protams, saiknei ar maksājumiem. Savā atzinumā es dalību valstīm izsaku lūgumu, lai varētu stiprināt un palīdzēt jauniem zemniekiem, lai jaunā paudze arī gribētu darboties uh, lauksaimniecībā 2019. gadā šī gada budžetā, ja mēs gribētu uh, pielāgoties Brexita nolīgumam. Būtiskākie jautājumi, kas ir komitejā, esmu ļoti gandarīts, ka uh, jūs esat iesnieguši grozījumus. Ar grozījumiem mēs noteikti varēsim izstrādāt tādu tekstu, kas ir visveiksmīgākais, tāpēc arī labprāt uzklausīšu tagad jūsu komentārus un jautājumus. Paldies! Liels paldies! Vairāki deputāti jau ir pieteikušies. Pirmais būs Tarabela kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātā. Es nerunāju savā vārdā. Šāds Pols nav nav vēlējies izteikties viņa vārdā. Viņš ir ēnu referents sociāldemokrāta grupā. Pirmajā punktā viņš vēlas pielikt uh, atzinumu uh, pie mm, sociālo līdzsvaru. Otrajā punktā, lai tiktu minētas arī pašreizējā cenas budžetā un starptautiskās vienošanās. Uh, diemžēl ar vienu parādu šo mainīgo lauksainiecības aspektu. Piektajā punktā viņš vēlas panākt, lai 2019. gada budžetu neie, neietekmētu Brexits, jo katrā ziņā uh, Lielbritānija ir apņēmusies pildīt savas prasības, uh, pildīt pret to izvirzītās prasības dažgad finanšu schēmas beigām. Un rezerves prioritātei jābūt ir risināt krīzes situācijas, lai um, būtu arī pretcikliskie maksājumi. Septītajā punktā, viņa skatījumā, darbs ir ļoti labs, punkts ir veiksmīgs, jāparādz uh, ies, iesaistīt, iekļaut kultūras, kas ir par labu augstsakai. Lūk, kāds ir Žana Polina no pārdons. Atvainojos, tā kā te darbs aizkavējās, man jādodas prom, man gaida citā sēdē, bet katrā ziņā pateicos par, par to, ka varēju šeit būt līdz šim. Liels paldies, Lūdzu, Tafainen. Kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es eh, no Alde puses vēlētos pateikties eh, referentam par ļoti labi sagatavoto un līdzsvaroto ziņojumu uzmetumu, atzinumu projektu. Protams, jaunu zemnieku atbalsts un KLP nākotne ļoti svarīgi jautājumi tieši šobrīd. Es piekrītu eh, referentam, ka KLP finansējumu nedrīkst samazināt jo zemnieku ienākumi ir apmēram 40% no citu nozaru uh, algām. Un arī Baltijas valstu un Somijas zemnieki smagi ir cietuši tieši Krievijas um, embargo dēļ. Tas e, smagi ir skārs tieši piena ražotājus un ir ārkārtīgi da, vairāk tūkstoši tonu e, piena pulveru uzkrājumu, un e, Somijā, piemēram, pagājušajā nedēļā piena cenu ir samazinājis lielākais, e, lielākais piena pārstrādātājs ir samazinājis par 2,5 centiem piena litra iepirkuma cenu, un tas var smagi im, skart pienražotājus. Un es domāju, ka mums ir jāpadomā par jaunām iespējām, ko darīt, jaunām iespējām ar atvērtu prātu. Tagad, kad um, piena kvotas vairs nav spēkā un kad ik viens var ražot tik, cik vēlas, eh, protams, tā ir laba doma. Un tomēr mums ir jādomā par to, kā nākamajai Eiropas Savienības uh, budžetā tiks atbalstīti piena ražotāji. Ir jādomā par labākiem riska pārvaldības mehānismiem, tikai tā mēs varam domāt par adekvātu lauksaimniecības politiku visai Eiropai nākotnē. Dziękujemy, pan poseł Viegas. Paldies, tagad lūdzu Viegas kungs. Paldies. Es vēlos Jā, atkārtot to, kas jau ir pateikts, lielākoties es varu pieslieties, vēlreiz uzsveršu, cik svarīgi, lai zemnieku ienākumi būtu politikas pašā centrā, jo tas sev ir būtiskākais faktors. Un tāpēc arī mums ir nepieciešams par to runāt, jo ienākumi neskatoties uz to, ka KLP ir uh, lielākā uh, budžeta izdevumu kategorija, tomēr mēs nevaram pietiekami atbalstīt. Te pašā laikā izskan viedokļi, ka mēs šobrīd tērējam pa daudz. Salīdzinot ar citu nozaru pārstāvjiem, zemnieku ienākumi ir samazinājušies. Mēs īstenībā to pat nevaram saprast un atbalstīt. Jautājums par ienākumiem. Šeit ir jādara viss, lai varētu arī jaunieši iesaistīties lauksaimniecībā, jo savādāk mēs zaudēsim jaunus lauksaimniekus un nevarēsim vispār vairs uzturēt zemi pienācīgā kārtībā. Šī brīža situācija jau lai, skaidri parādā, ka esošie instrumenti ir ļoti labīli. Un tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina cenu stabilitāte. Šobrīd cena ar vien samazinās, un tas ļoti negatīvi ietekmē mūsu zemniekus, un tik tiešām zemnieku ienākumie nekādā gadījumā nepalielinās, tie tikai samazinās, stabilitātes trūkst. Un mums ir nepieciešams arī kaut ko darīt, vai, lai varētu, lai varētu nodrošināt lielāku cenu stabilitāti. Šobrīd cenu nestabilitāte nav saistīta ar klimata riskiem, Tas ir politisks lēmums. Tas ir viens tāds no faktoriem, kas ir saistīts ar uh, Krievijas embargo, ar dažādiem starptautiskiem nolīgumiem. Tas jau ir iekmē to visu. Esmu jau dzirdējis šo kritiku iepriekš. Šeit var teikt ir politiskās briesmas. Un šis briesmas noveda pie tā, ka cenas ir ļoti nestabils. Un, ja cenu nestabilitāte ir politiski skaidrai, skaidrojamā, tas nozīmē, ka ne visos gadījumos būtu nepieciešams kompensēt tieši no uh, budžeta līdzekļiem, kas ir atvēlēti kopēji lauksaimniecības politikai. Būtu pareizi arī piesaistīt citus resursus, ja nepietiek ar KLP līdzekļiem. To es vienkārši gribētu uzsvert. Savādāk sanāk, ka mūsu zemnieki ir politisko lēmumu upuri. Mums ir politiskie riski. Šie politiskie riski ir jānošķir no citiem riskiem, kas ir saistīti, piemēram, ar vidi, ar veselību, ar klimatu. Un tad tādēļ ir nepieciešams pirmām kārtām runāt par politiskiem riskiem, un ja politiskie riski ir uh, kļuvuši par īstenību, tad ir jākompensē no citiem uh, budžetiem. Piemēram, runāt par situācijas nestabilitāti, varam teikt, ka daudzos gadījumos zemnieki nav vainīgi. Tagad lūdzu komisijas pārstāvi. Lūdzu. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es varbūt patreizajā brīdī uh, runāšu vispārējos vilcienos, jo, kā jūs ziniet, mēs šobrīd eh, strādājam pie budžeta priekšlikuma sagatavošanas, kas tiks publiskā, publiskos 23. maijā. Tātad vairāki momenti, tiešie maksājumi saglabāsies relatīvi stabils kāpums. 19. gadā ir paredzēta nelielas pārmaiņas dalību valstīs, kur nauda tiks nedaudz vairāk novirzīta lauka attīstībai, bet situācija visās dalību valstīs ir apmierinoša, tāpēc budžeta uh, budžeta aplēs ir tādas, kādas tādas ir par tirgus pasākumiem. Mēs nedomājam, ka būs kādas grūtības 19. gadā. Protams, mēs saglabāsim modrību un, ja nepieciešams, attiecīgi rīkosimies. Tātad patreizējā brīdī nekas eh, neliecina, ka tas būs nepieciešams. Mēs eh, saglabāsim finansējumu zem griestiem un patreizējās eh, finanšu disciplīnas ietvaros mēs e, varam krīzes rezervi izmantot tikai ārkārtas gadījumos. Un šajā rezolūcijā jau parādās e, un tiek pieskats krīzes e, šim krīzes finansējumam. Un māja sākumā mēs sagatavosim priekšlikumu jaunajam daudz, jaunajai daudzgadu finanses schēmai un tad KLP Un jūsu priekšlikumu un jūsu idejas šajos priekšlikumos arī atskā, atspoguļosies. Par lauku attīstību komisija 19. gadā ir paredzējusi arī struktūra fondu līdzekļu izmantošanu, tātad ļoti daudz projektu 19. gadā būs uzsākuši pilnus apgriezienus. Tātad 19. gadā būs laicīgi jāsamaksā visi maksājumi. Bet, eh, protams, kopā ar Agrijas sekretariātu, mē, sekretariātam mēs eh, nosūtam budžeta aplēses, ka tās ir pieejamas. Tagad eh, par šo rezolūcijas priekšlikumu, par ceturto punktu. ārkārtas eh, izņemšanas pasākumi augļu un dārzeņu nozarē. Mēs saprotam kritiku, bet šobrīd mēs negrasamies saglabāt šos pasākumus. Tātad eh, kopš Krievijas sankcijām, tad eh, patiesībā pozitīvi augļu un dārzeņu ražotāji raugās uz šo aizliegumu, viņi ir atraduši citus eksporta tirgus un vēlamies izmantot arī citus, citus schematiskos risinājumus un lauku attīstības finansējumu un idejas, ja tas būs nepieciešams. Par piekto punktu Brexits. Jā, protams, ņemsim to vērā. Un tas jau arī šeit izskanēja, ka 2019. gada budžets ir budžets, par ko vienojas 28 dalību valstis. Tas arī ir mūsu pamatu pamats, un visas institūcijas, un mēs no tiesas ceram, ka mums izdosies eh, to izpildīt. Un tomēr, ja šajās sarunās kaut kas noies greizi, tad, protams, mums ir iespēja, ne tikai iespēja, bet pat pienākums 2019. Eh, gada budžetu mainīt, ja tas ir nepieciešams. Priekšlikums par krīzes rezervi fondu jums eh, tas eh, atspoguļos arī 7. punktā, kurā jūs vēlaties redzēt jaunus pasākumu kopumu politikai. Bet eh, tas atsaucas tas sasauc ar komisijas māja beigās paredzēto sagatavoto ziņojumu, tas ir saistīts arī ar jaunajiem zemniekiem. Paldies! Paldies, direktor Gongs! Tagad lūdzu, tagad dodam vārdu mūsu uh, atzinumu sagatavotē. Liels paldies, priekšsēdētāja Kongs! Pavisam īsi gribētos izteikt eh, pateicību tiem visiem deputātiem, kas ir pauduši savu viedokli. Un es saprotu, ka ņemot vērā to, kāda ir situācija, mēs nevarēsim panākt eh, tādu eh, tekstu, kas, ir, kas būtu ap, apmierinoši pilnīgi visiem no agri komitejas. Un Mūsu mērķis, protams, ir atbalstīt Eiropas Savienības lauksaimniekus. Tāpēc mums ir jādara viss, lai budžets būtu pietiekams, lai no Eiropas Savienības puses mēs darītu visu, lai zemnieki varētu turpināt strādāt. Paldies! Lielas paldies visiem deputātiem! Līdz 27. aprīlim var iesniegt grozījumus atzinumu pieņemsim 20. jūnijā un ziņojums budžeta komitejā būs 28. jūnijā. Šodien esam izskatījuši darba kārtības jautājumus un mums bija daudz iespēju plaši diskutēt. Tas arī bija vajadzīgs. Ja tā bija iespēja gan tiešām atskatīties uz lietām Un vēlreiz paldies visiem, un rīt 9.00 uh, lūdzu esiet klāt, mēs sāksim balsošanu, un uh, neaizmirsīsim savas uh, balsošanas kartītes. Un pēcpusdienā kopā ar nacionālajiem parlamentiem mēs divos sāksim. Divos. 14.00, tāpēc arī lūdzu atcerieties, ka mums visiem jābūt jau divos šeit. Bet tad jauku vakaru visiem. Šodienas sēdi līdz ar to varam pabeigt un 9.00 arī tiekamies. Vislabāk!